Uh, well, good morning, everybody. I think. Labrīt visiem. Es domāju, ka mūsu referenti ir ieradusies un mēs uh, varam sākt, jo mums ir diezgan pilna darba kārtība. Šodien mums ir tikai vienas dienas sanāksme. Sveicu uh, visus šeit klātesošos un vēlos atgādināt, ka šo sanāksmi ir iespējams uh, skatīties un klausīties arī internetā. Šī ir papildus sanāksme. Uh, Un jūs varat sekot mūsu darbam arī internetā. Tālāk, kas attiecas uz mūsu šodienas darbu kārtību, tad es ceru, ka jūs varat tai piekrist. Um, mēs esam mainījuši darbu kārtību un sāksim ar Bastos kundzes ziņojumu, tāpēc vispirms vārds būs Bastos kundzei. Tātad var pieņemt, ka darba kārtība ir pieņemta. Lielas paldies! Tāpat ir pieejams protokols no iepriekšējās sanāksmes, un ja jums nav nekāda ierosinājuma par izmaiņām šajā protokolā līdz šīs sanāksmes beigām, tad varam uzskatīt, ka protokols ir pieņemts. Un tagad pievērsīsimies svarī, svarīgam ziņojumam, kuru Bastos kundze gatavo mūsu vārdā. Liels Paldies. Um, un eh, jautājumi, kas ir saistīti ar eh, piekļuvu, noteikti būs ļoti nozīmīgi. Tātad mūsu referenti ir Bastovs kundze, un atgādināšu, ka mums bija sākotnējais ziņojums Un mums bija jādomā par to, kādas ir, kas ir tas, ko pilsoņi sagaida no vienotā tirgus, jo ir problēmas, ir grūtības, un mēs saņēmām uh, svarīgu ziņojumu no vienotā tirgus fóruma, kas notika Krakovā pagājušajā gadā. Mēs uzaicinājām, uh, vai, mēs aicinājām vairākas komitejas, kas ir ie, ieinteresētas nosūtīt mums uh, savus ieteikums. Protams, ka šis ziņojums ir mūsu pārziņām, bet mēs aicinājām citas komitejas iesūtīt savas idejas, ko mēs attiecīgi konsolidētu strādājot pie vienotā tirgus jautājuma. Es domāju, ka šis ir bijis diezgan liels izaicinājums Bastos kundzei strādājot pie šī ziņojuma, un tāpēc es ar lielu prieku dodu jums vārdu, lai zinātu, cik tālu mēs esam pavirsījušies uz priekšu šajā uh, Um, jautājumā un um, izskatīsim arī uh, grozījums un došu vārdu arī Klarkins koncē, kas ir ēna uh, referente. Es ceru, ka um, S un D pārstāvi arī mums pievienosies un Alda pārstāvi arī. Lūdzu, pastos kundze. Te agradeço as palavras simpáticas eh, sobre a minha recuperação, está a correr tudo bem. Entretanto, relativamente ao, às... Eh, eh, ao... Liels paldies, priekšsēdētāji! Jā, šis tik tiešām bija liels izaicinājums eh, strādāt pie šī ziņojuma. Vispirms es vēlētos atgādināt, ka te ir runa par 20 eh, lietām, kas visvairāk uztrauc Eiropas pilsoņus eh, saistībā ar vienoto tirgu un to, kādas ir viņu gaidas, kas ir saistītas ar vienoto tirgu. Tad, tad runa ir gan, pilso, gan par pilsoņiem, gan par uzņēmumiem. Uh, Komisija ir izraudzējusies diezgan praktisku pieeju, bet ir vairāk trūkumi. Piemēram, juridiskais vakums, tāpat arī um, strādājot pie šī ziņojuma, mēs vēlējāmies strādāt pie rekomendācijām un vadlīnijām tā vietā, lai strādātu um, saistībā ar šīm 20 lietām. Un, um, mēs vienlaikus atrasinājām vairākas problēmas. Mēs lieliski apzināmies, ka šīs problēmas, ja mēs pie tām nestrādājam vienlaikus, radīs šķēršus vienotajam tirgum. Un, ja šīs problēmas netiek atrisinātas paralēlā veidā, tad gal, galā mēs eh, nākamreiz strādājot pie šāda veida ziņojuma saskarsimies ar tām pašām 20 lietām, kas mums radīs problēmas. Pilsoņiem un uzņēmumiem ir nepieciešams atgūt uzticību Eiropas Savienībai, jo īpaši šādos krīzes apstākļos vienotiem tirgum ir milzīga nozīme un tāpēc ir ļoti svarīgi nodrošināt to, lai būtu lielāka dinamika Eiropas Savienībā, un mums ir jācenšas eh, veicināt pilsoņu cerības attiecībās to, ka varētu būt izaugsme Eiropas Savienībā. Mēs sagatavojām eh, savus atzinumus, un eh, atzinumi tika sagatavoti pēc priekšsēdētāja ierosinājuma, uh, Atbildot uz uh, šīm te 20 uh, problēmām, cenšoties rast atbildes uz šīm 20 problēmām, cenšoties uh, piedāvāt dalībvalstīm risinājums par to, kā varētu atrisināt šīs problēmas. Nav nozīmes nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem, jo daudzās jomās Eiropas komisijai jau ir idejas un iniciatīvas, kas šobrīd tiek īstenotas, tā skaitā arī likumdošanas priekšlikumi par profesionālo kvalifikāciju, uzlabojumu, piekļuvei uh, uh, publiskiem iepirkumam, publiskā iepirkuma konkursiem, tāpat, kas attiec uz Eiropas pasi, eh, profesionālo karti, automašīnu reģistrāciju dažādajās dalībvalstīs un tā tālāk un tā joprojām. Kas attiec uz grozījumiem, tad mēs esam saņēmuši 82 grozījumus, 24 no tiem iesniedzas pati. Un Šie 24 grozījumi tiek iesniegti ar mēķi uzlabot uh, ziņojumu kvalitāti. Jāsaka, par pārējiem grozījumiem tie neradīja nekādas uh, problēmas, jo tā, tie ir saskaņā ar um, tām pamatnostādnēm, pie kurām mēs strādājam. Galvenokārt runa ir par rekomendācijām un vadlīnijām, un tas viss, protams, tikai nostiprina ziņojumu. Tātad šī grozījuma kopumā uzlabo ziņojumu, tāpēc es vēlētos pateikties eh, kolēģiem, kas iesniedz grozījumus, jo īpaši liels paldies, eh, paldies Robertam Rošfauram, kurš iesniedz diezgan lielu skaitu grozījumu, kas palīdzēja uzlabot ziņojumu struktūru. Par to es eh, sirsnīgi pateicos. Rošfaur kungs arī atsauca vairākus grozījumus. Tālāk, kas attiecas uz grozījumiem, kurus iesniedz uh, citas politiskās uh, grupas, nu, jāsaka, kopumā mēs tiem piekrītam un mēs saga cenšamies sagatavot virkni kompromisu grozījumu. Es nedomāju, ka tas mums uh, radīs kādas problēmas, gluži pretēji. Koreida Kampuskungs iesniedz divus grozījumus. Viņš eh, atsaucas uz dokumentiem, kas iepriekš tika sagatavot attiecībā uz vienoto tirgu. Es domāju, ka tas ir labs priekšlikums, un es domāju, ka tam būs pozitīva ietekme. Es domāju, ka tas ir ļoti um, nozīmīgi. Tālāk priekšsēdētājiem. Es eh, vēlētos atgādināt arī par izmaiņām darba eh, kārtībā, eh, mūsu darba grafikā. Šīs izmaiņas aicināja ieviest es. Man ir jāpiedalās arī reģionālās, reģionālā vēlēšana kampaņā, un tāpēc aicināju organizēt šīs debats 9. jūlijā, balsojums līdz ar to komitejā 10. Tas nekādā veidā neietekmēs balsojumu plenārsēdē. Tāpēc es vēlētos pateikties vēlreiz visiem, kas strādāja pie šī jautājuma kopā ar mani. Un es ceru, ka mums, mēs turpināsim viedokļu apmaiņu, lai sagatavotu kompromisu grozījumus. Paldies! Liels paldies! Varbūt uh, būtu ļoti interesanti uh, dzirdēt arī, kā jūs iestrādāsiet uh, to materiālu, kas ir iekļauts atzinamos, lai mēs sagatavotu tātad konsekventu tekstu. Es domāju, ka tas būs ļoti nozīmīgs darbs, un es domāju, ka jums nepieciešams arī laiks, lai sagatavotu kompromisu grozījumus. Es katrā ziņā priecājos par to, ka uh, Eh, atzinumi no citām komitejām ir eh, bijuši tik eh, izpratnes pilni. Vispirms es došu vārdu Marklārkings skundzei, jo viņa bija pirmā ēnu referenta, kas bija zālē, un pēc tam vārds būs Rūlas skundzei, un tad Švāba kungs un uh, citi deputāti, kas vēlēsies izteikties. Marklārkings skundz, lūdzu. Paldies priekšsētājiem, labrīt kolēģi! Es vēlētos pateikties referentē par ziņojumu. Es domāju, ka vienotais tirgus ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, ar kuriem mēs saskaramies. Uh, Mums no savas pieredzes var teikt, ka eh, viena no lietām, kas visvairāk uztrauc pilsoņus, tas vismaz izriet um, no tā, ko es esmu saņēmis kā informāciju no saviem vēlētājiem. Tāpēc es domāju, ka mums būtu jāieklausās eh, pilsoņos. Es esmu iesniegus arī vairākus grozījumus, un es ceru, ka tie nostiprinās ziņojumu, kā jau uh, referents to teica šorīt, bet es mēģināšu skaidrot dažus no tiem. Uh, Um, vispirms mums ir vienmēr jādomā par maziem un vidējiem uzņēmumiem, un tāpēc es iesniedzu vairākus grozījumus, kas uzsver viņu nozīmi vienotajā tirgū, jo viņi galvenokārt veicina jaunu darbu vietu radīšanu un līdz ar to arī izaugsmu Eiropā, kas mums ļoti nepieciešama. Tāpēc es mm, ierosināju uh, komisiju. Uh, izvērtēt tās iniciatīvas, kas varbūt negatīvi atsauc uz mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Tāpēc es arī ierosināju, ka būtu jāizvērtē e, to, kā um, regulējums ietekmē mazos un vidējos uzņēmumus, jo mums ir jācenšas samazināt sloks, kas gūstas uz MBU. Tālāk, kas attiec uz e, vienotā tirgus. Uh, īstenošanu, es domāju, ka mums ir jāuz, eh, jāuzlabo e-komercijas, jeb e-tirzniecības loma. Tālāk, kas attiecas uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, es domāju, tas mums ir jāsasaista ar uh, vienotās informācijas uh, mehānismu un mums ir jācenšas nodrošināt fleksiblu uh, darba tirgu Eiropā. Un es domāju, ka arī rīcībai ir lielāka nozīme nekā um, vārdiem un dažkārt varbūt ne likumdošanas iniciatīvām varbūt lielāka lielāka loma un lielāks iegums nekā likumdošanas priekšlikumiem. Un visbeidzot, es aicināju komisiju uh, stiprināt savus centienus, lai izvērtētu, vai tik tiešām ir reāli pievienotā vērtība. Uh, mums ir tāpat jānodrošina uh, pilnīgs ietekmes izvērtējums un jādomā par to, lai mūsu pasākumi būtu piemēroti pilsoņiem un patērētājiem, ne tikai uh, politiķiem. Bet kopumā es domāju, ka mums ir jācenšas domāt par šīm uh, lietām, kas satrauc pilsoņus, un jādomā par to, kā mēs varētu atrisināt to, un es priecājos par sadarbību ar referenti. Paldies, Maklārkins kungs, Rūls kungs. Eh, Liels paldies. Man žēl, ka pāris eh, deputāti, kas bija iesnieguši savus grozījumus, nemaz nav ieradušies, jo patiesībā man jautājumi ir vērsti šīm personām. Es priecājos par šiem grozījumiem par MVU un priecājos arī par Bastā kundzes grozījumiem, taču man ir pāris jautājumi, taču Dakus kungs nav ieradies un es nesaprotu, kāpēc struktūra fondu veicināšana šeit ir iekļauta tieši runājot par 13. grozījumu un arī Rošfāra kunga 40. grozījums saistībā ar imī sistēmu. Man šķiet, ka tā iekļaušana šādā likumā ir apšaubāma. Turklāt mēs komisijai uh, komisiju esam kritizējuši par to, ka, ja tiek paplašināta darbības joma, ka tad vajag tomēr izvērtēt to sīkāk. Un, manuprāt, Rošvar kungs dodas citā virzienā. Un runājot par 65. grozījumu, Bastos kundzes grozījumu, kas, ja es te pareizi saprotu, tad eh, kundze pievēršas tirzniecības jautājumiem, un ja mēs izstrādājam direktīvu un nav konkrēts viedoklis šajā jomā, tad principā tiek uzstādīts prasības, un manuprāt, mums komisijai nav konkrētas nostājas šajā jautājumā. Tātad, kāpēc e, šādas lietas, pie kurām darbs vēl notiek, kāpēc šīs lietas tiek iekļauts tieši šajā jomā? Paldies! Yeah. I mean, I think there's, there Jā, jums taisnība noteikti. Mēs galvenokārt, eh, mums varbūt vairāk jādomā par to, kā aizpildīt trūkums, un mums ir jādomā varbūt arī eh, par dalībvalstīm, jo te arī ir zināmas problēmas. Vēlreiz kundze tālāk. Es nezinu, vai jūs izteiksieties repelkungu vārdā, bet jebkurā gadījumā jums vārds. Nē, es neizteikšos mūsu ēnu referentu vārdā. Lasot šo komisijas priekšlikumu, man arī radās pāris jautājumi. Es nezinu, vai ir pārstāvis no komisijas, jo tas uh, sasaistās arī iepriekšējā komentāra. Proti, ka mums nevajadzētu pārslogot šo ziņojumu ar tādiem jautājumiem, kas vēl tiek izstrādāt, piemēram, profesionālas kvalifikācijas atzīšana, Tātad tiek izstrādāts likums, nevis atzinums vai zaļā grāmata. Tātad šeit darbs jau ir daudz tālāk iet. Tiešām kolēģiem vajadzētu pārdomāt, vai visus šīs, šos jautājumus mēs iekļausim šajā ziņojumā, par kuriem jau ir atsevišķas lietas. Un otrs jautājums arī komisijas virzienā, man šķiet, ka tomēr ir ieradies pārstāvis. Runājot par pamatojumu, kāpēc pāris lietas nestrādā piemēram, ka nepareiz tiek piemērotas uh, Eiropas Savienības tiesības. Nu, manuprāt, šāds formulējums ir tāds smieklīgs, jo komisija taču ir atbildīga par to, lai Eiropas Savienības likumi tiktu attiecīgi īstenoti, piemēroti. Es domāju, ka mums ar šādiem jautājumiem vairs nevajadzētu nodarboties. Mums vajadzētu ar prieku pieņemt komisijas paveikto darbu. Uh, Iespējams, ka komisija var ko bilst šajā jautājumā. Kādi varētu būt šie galvenie iemesli kapitāla tirgus fragmentācija vai kapitāla tiesības, dažādi, dažādas atšķirīgās likuma sistēmas un tā tālāk. Varbūt, ka komisija var ko piebilst. Paldies. Lielas paldies. Jūs mm, man atgādinājāt par to, ka es aizmirsu sveikt komisijas pārstāvu šeit zālē, kas ir ieradies. Es noteikti došu viņam vārdu pēc tam, kad būsim uzklausījuši deputātus. Vispirms Švāba kungs. Pozicinā. Lielas paldies priekšsēdētāju. Es sākumā vēlos pateikties tautas partijas pārstāvēja Regīnas Basto kundzei par viņas ziņojumu un arī iesniegtiem grozījumiem. Manuprāt, ziņojums kopumā tiešām aptver 20 galvenās problēmas Eiropas Savienības pilsoņiem un dodas arī pareizajā virzienā. Taču to pierāda arī pašreizējā situācija. Šie ziņojumi vienmēr ir pārāk plaši, pārāk visaptvēroši. Un es gribētu pievērsties diviem konkrētiem jautājumiem, to, ko teica Rīlis un Vēlers kundzes. Tas attiecas uz pārvaldību, tātad uz to, kā komisija īsteno Eiropas Savienības tiesību aktus, kā kontrolē, uzrauga Eiropas Savienības dalību valstis un otrkārt – Runa ir par priekšlikumiem, ar kuriem mēs diskutējam, taču kuri vienmēr parādās no jauna un atkārtoti dažādās vietās. Manuprāt, daudzas lietas, kuras eh, mūsu pilsoņi piemin kā problēmas, jau ir eh, iekļauta vienotā tirgus eh, pirmajā un otrajā aktā. Es domāju, ka mums nevajadzētu šeit sajaukt lietas. Manuprāt, pārvaldības eh, jautājums ir pats būtiskākais, tātad kā mēs īstenojam jau pieņemtos aktus. Otkārt, es izskatīju vēlreiz šo ziņojumu, un šeit runa ir par to, kā pilsoņiem nodrošināt vieglāku piekļuvi visiem Eiropas Savienības digitālajiem pakalpojumiem. Tūns kundze savā ziņojumā vēlējās uh, tiešaistes operātoru jautājumu izskatīšanu un eh, tika pieminēts par portāls Tava Eiropa. Un mums vajadzētu izskatīt šo jautājumu, vai noskaidrot to, ko mēs patiešām vēlamies un kāda būs šī struktūra, nevis lai mēs atgrieztos katru dienu pie šie jautājumi un diskutētu par to. Manuprāt, šis ziņojums principā ir labs, un paldies visiem, kas pie tā strādāja. Any... Lielas paldies, vai vēl kāds no deputātiem vēlētos izteikt savus komentārus? Mm, tādā gadījumā varbūt vārds Kolīnskai kungam, kas varbūt vēlas atbildēt uz komentāriem, kas izskanēja. Jā, labrīt, liels paldies priekšsēdētā. Es vēlētos pateikties um, Bastos kundzei par lieliski eh, sagatavoto eh, ziņojumu. Komisija priecājas par to, ka eh, ziņojumā galvenokārt uzmanība ir pievērsta šīm te svarīgākiem jautājumiem. Mēs visi piekrītam tam, ka ļoti daudz vēl darām, lai uzlabotu uh, dzīves un darba apstākļus uzņēmumiem un pilsoņiem. Vairāk komentāri izskanēja vispirms eh, par īstenošanu. Bez dažiem specifiskiem punktiem, kas varbūt eh, dzīvē nedarbojas, eh, komisija cenšas novērst trūkums. Kā jau dokumentā ir skaidrots, tad īstenošanas problēmas galvenokārt ir saistīts nevis ar to, ka netiek īstenots pilnā apmērā, uh, Pie tā komisija daudz strādā, tāpat ir vienotā eh, tirgus eh, fórums, un mēs cenšamies sasniegt savus mēģus, eh, bet ir citi um, faktori, kas ietekmē to, ka likumdošana bieži vien nedarbojas. Um, Bieži vien mēs eh, saskaramies ar ļoti sarežģītu juridisko situāciju, proti, ka dalībās eh, papildina ar noteikumiem, kas jau ir direktīvās, un tas eh, bieži vien nav saskaņā ar komisijas un Eiropas Savienības likumdošanas mērķiem. Vienlaikus eh, īstenošanas problēmas ir saistīts arī ar eh, sadarbības trūkumu starp administrācijas pārstāvjiem, protams, plašākā eh, mērogā. Un problēmas bieži vien rodas arī no krūtībām atrisināt problēmas. Bieži vien tas um, netiek risināts Eiropas Savienības likumdošanas ietvaros, un bieži vien mums ir nepieciešama lielāka sadarbība starp dalībvalstīm. Un komisija, protams, ir gatava pastiprināt savus centienus, un mēs pastāvīgi cenšamies uzraudzīt to un nodrošināt to, lai tiktu panāks progress, mums ir nepieciešams spēcīgāka sadarbība dalībvalstu starpā. Un tāpēc es priecājos, ka mm, ir šis ziņojums un komisija noteikti ir gatava strādāt turpmāk. Un tas viss mums palīdzēs sasniegt mūsu mērķus vienotā tirgus um, um, jomā. Tālāk, kas at, attiecas uz portālu Tava Eiropa. Šim būtu jābūt portālam, kur ir iespējams uh, iegūt visu informāciju, tā ir jākļūst par īstām digitālu vienas pieturas aģentūru, lai te būtu pieejami visa informācija, kas ir nepieciešama patērētājiem, lai viņi varētu saprast savas tiesības. Komisija ir uzsākusi racionalizācijas projektu, kas nozīmē, ka mēs cenšamies samazināt uh, mājas lapu skaitu, cenšoties noskaidrot, kuras uh, netiek pastāvīgi apmeklētas un cenšamies apkopot visu informāciju vienā mājaslapā. Tātad uh, tie ir jautājumi, pie kuriem mēs strādājam. Vēlreiz paldies, paldies par šo visaptvarošo pieeju un par to, ka jūs pievēršaties visiem jautājumiem. Paldies! Paldies! Es nezinu, vai līdz ar to uh, tik rast atbild uz uh, pārskons jautājumiem, uz dažiem. Jūs uzdosiet jautājumu Beņiekungam. Nu jā, jā, viņš noteikti ieradīsies šeit, lai uh, informētu mūs par uh, vienotā tirgus. Uh, aktu nākamo raundu. Un iespējams, ka nākamajā sanāksmē, katrā ziņā mēs informēsim par to. Tas ir paredzēts starp kārtībā. Plašākā mērogā info, tātad jautājums par informācijas portālu noteikti ir svarīgs jautājums, un mums um, noteikti ar koordinatoriem būtu jārunā par to, vai mēs vēlamies saņemt uh, ārēju viedokli atzinumu par šo jautājumu un kā mēs uh, turpināsim pie tā strādāt. Jebkurā gadījumā tagad vārds Bastos kundzei. Jūs varētu mūs informēt par to, kā jūs plānojat uh, strādāt kopā ar uh, citām komitejām un kā jūs to visu sagatavosiet vienotā atzinumā. Paldies! Liels paldies, priekšsētājs! Vēlētos pateikties visiem kolēģiem, Klārkins kundzei, Rūlas kundzei, Vēlers kundzei, Andrēsam. Tāpat eh, paldies par visiem komentāriem, kas izskanēja par šo um, ziņojumu, un liels paldies arī komisijas pārstāvēm. Es domāju, ka nav nekādu šaubu, ka šeit ir runa par pārvaldību, par pārvaldības jautājumiem. Mums ir jānodrošina tas, uh, ka komisija dara savu darbu un ka dalībvalsts novērš šķēršļus vienotā tirgus darbībā un notrošina to, ka pilsoņi un uzņēmumi var iegūt uzticēšanos uh, vienotiem tirgumu, lai izmantotu pilnvērtīgi vienotā tirgus potenciālu. Šis ziņojums savā veidā ir tāds kā brīdinājums mums uh, Mēs cenšamies um, uzsvērt mazo un vidējo uzņēmumu nozīmi, mēs uh, cenšamies nostiprināt arī uh, profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Visi priekšlikumi, ar kuriem mēs nākam klajā, um, ir minēti šajā ziņojumā, un arī tie punkti, kurus pieminēja kolēģi. Nu, jāsaka, manuprāt, Arī tie ir iekļauti ziņojumā jau šobrīd. Tālāk tika uzdots jautājums par to, vai ir nozīme runāt par tiem jautājumiem, pie kuriem mēs vēl neesam pabeiguši darbu savā komitejā. Tālāk, kas attiec uz 66. grozījumu. Es vēlreiz paraudzīšos uz šo aspektu un iespējams, ka atsaukšu minēto grozījumu. Protams, ka mēs centīsimies iestrādāt arī komentārus, ko esam saņēmuši atzinumos no citām komitejām. Tas būs grūts uzdevums, lai nodrošinātu to, ka gal galā dokumenta eh, formulējums ir pietiekami konsekvents. Un es pateicos jums visiem, pateicos arī visiem kas mūs konsultēja, un es ceru, ka mums izdosies sastrādāties ar ēnu referentiem, lai iestrādātu šos komentārus gala tekstā. Tās problēmas, ar kurām saskars pilsoņi un uzņēmumi, galvenokārt ir saistīti saistīts ar to, ka zināmā mērā ir zaudēta ticība. Eiropas Savienības projektam kā tādam. Es negribētu, lai šis signāls parāda šajā ziņojumā. Es domāju, ka šis ir simbolisks ziņojums, kam var būt ietekme un kas var um, veicināt to, ka mēs atgūstam uzticēšanos Eiropas uh, projektam. Es domāju, ka tas uh, varētu palīdzēt mums uzsvērt Eiropas Savienības dinamiku Un, un tas var, palīdz mums, var palīdzēt mums runāt par to, kā mēs varam uzlabot pilsoņu tiesības un arī uzņēmēju tiesības um, un nodrošināt arī pienācīgu Eiropas Savienības likumdošanas īstenošanu dalībvalstīs, lai tiktu īstenot pareizie uh, pasākumi, pienācīgi pasākumi, lai ikvienam būtu piekļuve uh, informācijai par tiesībām vienotajā tirgu. Lielas paldies priekšsēdē. Tātad atgādināšu tikai par darba grafiku. Mēs uh, plānojam balsot komitejā 10. jūlijā, bet jums noteikti būs vēl papildus laiks, lai strādātu pie uh, kompromisa grozījumiem, jo plenāra sēdē tas tiks izskatīts septembrī. Liels paldies visiem! Šķiet, ka uh, Rošvāra kungs vēl ir ceļā no Parīzes, viņš vēl nav ieradies, tāpēc piedāvāšu īsu kafijas pauzi. Uh, tiksimies pulksten uh, desmitos, un tad runāsim par nākamajiem punktiem darba kārtībā. Atgādināšu, ka uh, Pūksteni trijos pie mums ieradīsies Krūzes kundze, lai informētu par eh, saviem plāniem attiecībā uz digitālo darbu kārtību. Un es ceru, ka eh, jūs pēc iespējas lielākā skaitā ieradīsieties uz šo tikšanos. Es zinu, ka dažus kolēģus šis jautājums interesē jo īpaši, tāpēc es ceru, ka jūs būsiet klāt. Nu, tagad desmit eh, minūšu pārtraukums aptuveni, un tad tiks, tiekamies atkal pusdien desmitos.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 Köszönöm. I think we're now uh, ready to. Cienījamie kolēģi, šķiet, ka varam atsākt sanāksmi. Es sveicu Robertu Rošvaru, kurš ir ieradies no Parīzes. Paldies, ka ieradāties laikā. Es zinu, ka uh, franču politiķiem šī ir, šis ir bijis ļoti aizņemts mēnesis, un jo īpaši pēdējā uh, um, pagājusī um, uh, nedēļas nogala, tāpēc īpaši sveicu jūs šeit. Un sveicu arī atbildīgo no komisijas. Jūs uh, esat ieradusies kopā ar savu komandu, Perhovens uh, kundzi un Galā kungu. Sveicu jūs visus šeit! Tālāk, kas attiecas uz ānu referentiem, tad šķiet, ka Roitovs kundze uh, uzstāsies Busutila uh, kunga vārdā. Uh, Peres kundze ieradīsies pēc brīža, Rūs kundze ir šeit un citi jau ir klāt, tā skaitā arī es savas grupas vārdā. Tagad um, mums ir. Um, Ziņojuma projekts, eh, kuru sagatavojas Roberts Rošfors, viņš mūs ar to iepazīstinās, un tad saņemsim komentāru, uzklausīsim komentārus no ēnu referentiem, eh, tad došu vārdu komisijas pārstāvjiem un visbeidzot referentam vēlreiz. Tātad vārds referentam. Paldies, priekšsēdētāji. Tātad šorīt runa ir par komisijas regulas eh, projektu, kas eh, pārēdz ietvaru eh, finansējumam iekšējā tirgus un patērēja aizsardzībai laika posmam no 2014. līdz 2020. gadam. Jāsaka, ka kopumā es atbalstu šo priekšlikumu un es piekrītu arī um, četriem mērķiem, kas tiek piedāvāti, kas sasaucas ar iepriekšējām programmām. Par to es detalizētāk runāšu pēc brīža. Uh, Atgādināšu, ka um, šim regulējumam vajadzā, vajadzētu dot iespēju Eiropas Savienībai tikt galā ar jaunajiem izaicinājumiem patērētāju politikas jomā. Tas ir saistīts arī ar projektu Eiropa 2020 un atgādināšu, ka um, priekšlikuma ievadā ir teikts, ka pilsoņiem ir jāsniedz um, nepieciešamās eh, vajadzīgās iespējas, lai viņi pilnībā varētu kļūt par tirgus dalībniekiem. Un tāpēc eh, ievadā es vēlētos teikt, ka, manuprāt, ir pamatot tas, ka šī programma ir vairāk vērst uz nākotni, ka mēs vairāk domājam par strateģiskākiem mērķiem un eh, atsaucamies uz patērētāju darba kārtību, kas definēs mūsu eh, patērā aizsardzības politiku turpmāko gadu laikā. Un eh, pirms šī darba kārtība nav pilnībā pabeigta, varbūt mēs arī saskrāmies ar zināmām grūtībām. Tālāk, kas attiecas uz līdzekļu sadalījumu, jūs zināt, ka šī programma ir diezgan pieticīga, jo um, vidējā ierosinātā summa gadā uz vienu patērētāju ir 5 eh, eiro centi un ne vairāk. Protams, ka mums būtu lapaticies vairāk, bet mēs eh, vienlaikus apzināmies, kādos budžeta apstākļos mēs esam, un tāpēc es piedāvāju paturēt spēkā šo summu. Katrā ziņā eh, summa, kas attiecas uz visu projektu kopumā, pat ja Atcaucoties uz sur komiteju, es vēlētos, lai mēs pieminam to, ka būtu jāparedz piešķirto līdzekļu palielinājums nākamajam daudzgadu uh, finanšu plānam. Tas parādās arī komentāros atgādinot par mūsu parlamenta mērķiem, uh, veicot sarunas uh, par budžetu. Es vēlētos tagad nedaudz komentēt uh, četrus mēķus, kas ir šai programmai. Pirmais mēķis, manuprāt, ir svarīgākais, tāpēc es vēlētos, lai mēs to nostiprinam. Proti tas ir saistīts ar drošības nodrošināšanu patērētāju. Uh, drošība, Eiropas uh, patērētāja drošība, es domāju, ka mēs visi tam piekritīsim, ka pilsoņiem ir nepieciešami droši pr produkti un pakalpojumi un um, ka mums ir šis te rapeks instruments, kas noteikti ir uh, jāuzlabo, jo nāks konstatēt, ka arvien vairāk informācijas tiek saņemts par nedrošiem produkt, pro, produktiem, ja bīstamiem produktiem 2010. gadā tāda bija vairāk nekā 2200 un um, tiek ierosināts par 3% palielināt daļu, kas piešķirta uh, tirgu uzraudzībai un pasākumiem ar mērķi uh, likt ievērot tiesību aktus, un tas noteikti ir noteikti ļoti svarīgi. Otrs uh, mērķis ir informācija un izglītošana. Arī tas ir prioritārs jautājums. Un izvērtējot iepriekšējās programmas, Jāsaka, rezultāti nav viennozīmīgi. Šis otrais mērķis, proti runa, ir par pētījumiem, kas tiek īstenot Eiropas Savienībā. Uh, runa ir par līdzekļu samazināšanu no 37 līdz 34 procentiem. Uh, Tāpēc, ka sākotnējais, sākotnējā, sākotnējā pasākuma jau ir īstenot, un es domāju, ka mums ir jāsamazina dārgo pētījumu skaits un vairāk jādomā par konkrētiem efektīviem pasākumiem. Tālāk, kas attiec uz uh, Dolceta, uh, um, par to arī mēs daudz esam runājuši, te ir zinām trūkumi, to atzīst arī komisija. Uh, ir paredzēts atteikties eh, no Dolcet projekta eh, pašreizējā eh, formā, un šim mērķim tiks atvēlēts mazāk līdzekļu. Tagad es vēlētos teikt dažus vārdus par programmas īstenošanas pasākumiem. Manuprāt, gadskārtējo darbu programmu pieņemšana ir saistīta ar politisko izvēlu, un, manuprāt, tas, ko piedāvā komisija, nav saskaņā ar tiem mērķiem, kas ir līgumā par Eiropas Savienības darbību, un saskaņā ar 290. pantu es piedāvātu izmantot deleģētos aktus, pieņemot uh, gadskārtējās darba programmas, tāpat arī papildinot uh, sarakstu pirmajā pielikumā. Tātad tie būtu galvenie elementi šajā uh, ziņojuma projektā. Es uh, cenšos runāt arī par to, kā mēs varētu uzlabot rādītājus, kas galvenokārt ir otrajā uh, pielikumā, kas attiec uz uh, punktiem mērķi pa mērķim, tad uz dažiem es jau atsaucos. Uh, Mēģis numur divi atbalsts patērētāju aizsardzības organizācijām. Es domāju, ka te šaubu nav, tas ir ļoti nozīmīgs punkts. Šīm organizācijām ir ļoti svarīga loma informācijas izplatīšanā, tāpēc es piedāvāju uh, paturēt spēkā uh, diezgan nozīmīgu finansējumu attiecībā uz šīm organizācijām. Uh, tālāk, tas varbūt. Uh, nav, neka, nav īpašs jaunums, bet eh, mēs varētu domāt par tādu mājaslapu izmantošanu, kurās būtu iespējams salīdzināt datus, kas attiec uz kvalitāti, um, cenām un tā tālāk un tā joprojām. Jo jau šobrīd ir šādas mājaslapas, kas varbūt ir uh, privātas iniciatīvas rezultāts, bet uh, Es domāju, ka tādas iniciatīvas ir ļoti noderīgas. Tālāk, kas attiecas uz trešo mērķi, eh, strīdu izšķiršanas mehānismu, es domāju, ka būtu jācenšas padarīt pieejamākus šos mehānismus. Mēs noteikti par to runāsim eh, detalizētāk vēlāk mūsu šā arī darba kārtībā. Bet attiecībā uz patērētā aizsardzības vēlētos, lai mēs uzsvērtu to, ka ir cilvēki, uh, kuriem nav tik liela pieredze ar modernajiem komunikāciju līdzekļiem un uh, kur varbūt tik labi nepārzina šo strīdu izšķiršanas eh, mehānismus, tās ir uh, neaizsargātāks personas, uh, gados veci cilvēki, uh, kur nav saņēmuši pietiekami informāciju šajā jomā, un tāpēc komisijas informācijas politikā es domāju, ka būtu liels uzsvars jāliek uz informāciju visas dzīves garumā. Uh, Komisija eh, domā eh, par jauniem eh, patērētājiem, bet es domāju, ka būtu jādomā arī par gados veciem patērētājiem, ir jādomā par visām patērētāju kategorijām. Un tālāk, kas attiec uz ceturto mērķi sadarbība nacionālo iestāžu starpā, es pilnībā atbalstu komisijas priekšlikumu, kas paredz uh, Eh, palielināt līdzfinansējumu apmēru no 50% līdz 70% attiecībā uz Eiropas patērētā informēšanas centriem, jo šie ir centri, kas tik tiešām uh, ir atspējas patērētājiem gan pārobežu jautājumos, gan arī uh, citādi, un uh, šie centri šobrīd nav pietiekami zinām, vismaz par tiem patērētāji pietiekami nezina. Tas arī būtu uh, viss, uh, runājot par galvenajiem punktiem manā uh, ziņojumā, un es ar prieku uzklausīšu ēnu referentus, uh, kas sniegs savu analīzi. Paldies! Liels paldies Rošfor kungām par to, ka jūs pavisam skaidri izklāstījāt uh, galvenos punktus savā ziņojumā. Es domāju, ka jums ir plašs atbalsts, jūsu ziņojumiem plašs atbalsts komitejā. Uh, Tagad eh, dodu eh, vārdu eh, Roitovs kundzei, kas aizstās Busutel kungu, pēc tam Iriko kundzei vārds un tad Rūls kundzei, un pēc tam es teikšu dažus vārdus savas politiskās grupas vārdā un došu iespēju kolēģiem, kas vēlas izteikties. Lūdzu, Roitovs kundze. Muchas gracias, presidente. Buenos días. Ah, sorry. Pardon. No, I was going to give EPP first. Sorry. Ah, thank you. Vispirms EPP pārstāvja. Um, uh, let me uh, outlook the, the two. Uh... Lielas paldies. Vēlētos sākt ar diviem svarīgākiem punktiem, kur ir tie būtiskākie mūsu ēna referentam. Runa ir par otro mērķi un līdzekļu pārskaitīšanu pirmajam mērķim. Mēs atbalstam to, ka tiek izmantot deleģētie tiesību akti. Un mēs kā parlaments saglabājam savus uh, līdzspriešanas tiesības. Un ir ļoti interesanti, ka referents šeit ierosina paredzēt vēl jaunu pielikumu ar līdzekļu piešķiršanas gadījumiem. Sākumā tas komisijas priekšlikumā nebija ietverts. Un šeit runa ir par līdzekļu definīcijām. Un eh, ēnu referendam šeit ir zināmas bāžas par to, ka attiecībā uz otro mērķi ir jāizdara tāds samazinājums un vienlaicīgi pirmajam mērķim paredzēts palielinājums. Protams, taisnība ir tas, ka produktu drošība ir ļoti svarīgs mērķis, tomēr mums jābūt arī diezgan piesardzīgiem. Mēs nedrīkstam pārlieku daudz līdzekļus nopludināt uz pirmo mērķi, jo tur runa ir par patērētāju informēšanu. Tas, protams, ir ļoti svarīgi, lai patērētājiem radītu pārliecību par viņu tiesībām. Bet šī informācija nepieciešama arī produktu drošai izmantošanai. Papildus vēl RAPEX sistēmai. RAPEX sistēma nevar būt vienīgā sistēma produktu drošībai var būt arī tā, ka nedroši produkti eh, tomēr vēl izsprūgt cauri rapeks tīkla acīm. Tātad patērētāji ir jāinformē un viņiem ir jāzina, kādas ir viņu tiesības un kā viņi tās var īstenot. Otrais mērķis ir ļoti svarīgs ekonomiskās krīzes laikā. Labāk informēti patērētāji var nodrošināt to, ka tirgi darbos labāk. Informācija, kura tiek sniegta patērētājiem, ir tas, uh, Tas pats, kas motoram benzīns. Tātad runa ir par to, ka jāiegūst otriem mērķiem līdzekļi. Runa ir par um, finansu līdzekļiem kopīgai rīcībai. Mums uh, jāsadarbojas ar ECC, patērētāja aizsardzības tīklu, un tāpēc ēnu referents ir pret to, ka otrā mērķi ir izdarīt šis samazinājums. Un otrajā mērķī mums vajadzētu izcelt vēl kādu papildus punktu. Un tā tad šī redzamība. ECC, European Consumer Center, būtu jāiesaista. Un varbūt, ka ir arī tādi līdzekļi, kas tur netiek uh, īsti izmantoti, varbūt varētu izdarīt kaut ko, kādu pārstrukturizāciju. Mums varbūt vajadzētu nevis rīkoties tā, ka no viena mērķa tiek līdzekļi pārskaitīti citā, bet eh, otrā mērķa ietvaros pārstruktūrēt līdzekļus. Un mums ir svarīgi iegūt labu kvalitēti, kvalitāti. Patērētājiem ir nepieciešama informācija, lai tie varētu pieņemt labu lēmumu, viņiem jāpieņem lēmums brīvā kārtā, Un viņiem jāzina arī, kā viņi savus eh, pre preferences var īstenot. Un šeit ziņotājs atsaucās uz datu eh, kvalitātes uzlabošanu. To varētu darīt, piemēram, arī ar eh, cenu salīdzināšanas portālu internetā. Tā, protams, ir ļoti laba lieta. Bet šīs iniciatīvas var vēl stiprināt, un te ir teikts, ka to var darīt ar darbību palīdzību, eh, kad, piemēram, tiek attīstīti kopīgi rādītāji ka tiek radīti instrumenti patērētāju aizsardzības organizācijām. Mēs šeit runājam par patērētāju informā, informēšanu, par, dažādiem, eh, par dažādām mājaslapām internetā. Mums šie kopīgie rādītāji jātīst ne tikai nacionālām ies, institūcijām, bet jā, jānodrošina piekļuva arī privātām organizācijām, jo tās ir ļoti svarīgas, svarīgi informācijas avoti patērētājiem. Paldies referentam, paldies arī ēnu referentam par sadarbību. Brigojan, Pērēs. Paldies, tagad vārds ir uh, Pērēs skundzei. Sí, muchas gracias, muchas gracias, presidente. Liels paldies, priekšsādātāja kungs. Vispirms gribētu atvainoties Rošvoru kungam. Es piedalījos citā komitejā un tāpēc nevarēju īsti sekot līdzi viņa uh, sākumā teiktajiem. Tātad atvainojos, bet vienlaicīgi arī apsveic ar šo lieliski izstrādāto ziņojumu. Man vēl nebija pietiekami daudz laika, lai ziņojumu detalizēti izskatītu, varēju to tikai īsumā izlasīt, bet tomēr jau tagad es varu minēt vairākus komentārus, ja jūs atļaut. Ļoti priecājos par to, ka uh, referents ir paredzējis līdzekļu paaugstināšanu par 5% lai labāk organizētu darbu patērētāju politikā un lai radītu konkrēt spējīgāku sektoru. Mēs gribam, lai patērē, pat, lai šādā veidā tiek radīts instruments, lai uh, stimulētu ekonomiku. Mums ir vajadzīgi tādi instrumenti, lai patērētāji tiek labāk informēti par viņu tiesībām, lai patērētāji arī tiktu labāk aizsargāti. Un tas notiktu visu patērumu preču dzīves ciklu laikā. Un tas īpaši svarīgi ir uz pārobežu darī, darījumu gadījumos un arī iepērkoties internetā. Tālāk patērētāju organizācijām ir ļoti svarīga loma informējot pilsoņus. Protams, mums ir ierobežots budžets, tāpēc uh, Mums nevajadzētu radīt eh, ļoti lielu skaitu dažādu platformu, bet mums vajadzētu radīt vienu platformu, kur notiktu apmaiņa ar labajām eh, praksēm patērētāja aizsardzības jomā. Turklāt es uzskatu, ka patērētāju aizsardzības joma vēl nav pietiekami izvērsta. Īpaši domāju par mazaizsargātākajiem patērētājiem. Es šeit gribētu iesniegt arī dažus grozījumus un vēl gribētu nedaudz pievērsties strīdu ris risināšanas tēmai. Bet noslēgumā vēlreiz sveicu Rošforu kungu ar uh, lieliski paveikto darbu un, kā jau teicu, vēlāk iesniegšu vēl grozījumus. Paldies! Thank you very much! Lielas paldies! Rūlas kundze. Arī es vēlētos pateikties ziņotājiem par lieliski paveikto darbu. Mēs pateicamies arī par sniegtiem skaidrojumiem. Lielāko daļu man jautājumu viņš jau ir atbildējis. Un es domāju, ka galvenajā līnijā, e, galvenajā virzienā mēs esam viens prāts, bet man būtu papildus daži jautājumi tā kā izskanēja arī daži vispārīgi komentāri, tad eh, tiem es vairs nepieskaršos un uzreiz pāriešu pie saviem jautājumiem. Pirmais attiecās uz 23. grozījumu. Šeit jūs eh, runājat par ODR, ADR jautājumiem eh, strīdus risināšanu tātad. Un es gribētu zināt, vai tas ir loģiski šeit divās izstrādāt divas dažādas pozīcijas. Varbūt to varētu uh, visu pārlikt uz ODR likumdošanu un šeit neiedzināties tik daudz uh, detaļās. Tālāk man būtu līdzīgs jautājums kā Roitovas kundzei par budžetu. Pirmais mērķis un otrais mērķis. Es domāju, ka pieeja ir laba, bet es vēlētos uh, dzirdēt uh, komisijas nostāju. Un pēdējais jautājums attiecās uz 44. grozījumu. Principā es uh, uzskatu, ka šeit būtu jādara kaut kas vairāk. Bet vai to darītu AMA sistēmā, un manuprāt, jūs uz to arī atsaucaties, vai mums vajadzētu to paplašināt? Tas ir jautājums. Un tālāk, ja mēs to darītu, tad turbūt jāiekļauj arī par datu aizsardzības jautājums. Tātad ne tikai runa ir par datu apmainīšanos ar informāciju, bet arī par datu aizsardzību. Es arī iesniegšu grozījumu. Paldies! Thank you, Mr. Jordan. Paldies, Rūlas kundzei. Tagad varbūt daži komentāri eh, no manas puses, kā no ēnu referenta. Es domāju, ka viens no ļoti svarīgāk, svarīgajiem jautājumiem, par kuriem mēs bieži runājam komitejā un runājam arī ar Bastos kundzi par pilsoņu, par problēmām, ar kurām pilsoņi saskars, proti tas, ka diezgan daudz līdzekļu uh, komisija un arī dalībās investē dažās jomās, bet pilsoņi šķiet lielākoties nav informēti par uh, tiem instrumentiem un iespējām, kas ir viņu rīcībā, lai atrisinātu problēmas. Jo īpaši es domāju par Eiropas patērētāju informēšanas centriem. Es piekrītu uh, referentam. Mēs nesen viesojāmies vienā no centriem Kiprā, kur tik tiešām ir ļoti daudz interesants un noderīgs informācijas, bet šiem centriem nav pietiekam daudz resursu, lai izplatītu šo informāciju plašāk. Tāpat arī Rošvār kungs uh, minēja to, ka ir jācenšas uh, palielināt informāciju par uh, eko marķējumu un kvalitātes marķējumu kā tādu. Un arī eh, jādomā par to, kur pilsoņi cenšas eh, saņemt informāciju. Es domāju, ka no līdzsvara viedokļa mums ir jācenšas investēt līdzekļus informācijas sniegšanā, bet ja joprojām mēs pamanīsim tās pašas problēmas, tad ir jādomā par to, kā to visu līdzsvarot citādi. Uh, Tālāk, kas attiecas uz tos, tiem līdzekļiem, kurus mēs investējam Eiropas Savienības līmenī un kā dalībās pašas um, cenšas um, izmantot šīs in, in, investīcijas un tās stiprināt pašas. Un es domāju, ka problēma, ar kur mēs saskaramies, ir tas, ka mums nav rādītāju par to, cik daudz informācijas pilsoņi saņem arī par instrumentiem, kas ir viņu rīcībā. Un jāsaka, ir mm, ļoti dārgi mm, šādi pētījumi par to, cik lielā mērā pilsoņi ir informēti. Un ja vien mums nav skaidri mērķi un tāpat arī um, skaitļi, kas liecina par to, um, cik daudz ir investēts un kā mēs esam uzlabojuši šo informācijas piekļuvu. Ja mēs salīdzinām to visu ar to iedzīvotāju skaitu, kur nodarbojas ar pārobežu tirdzniecību, tad mēs eh, pamanām, ka rezultāti ir diezgan nelieli. Mums ir jādomā par jau esošajām struktūrām un par to, kā mēs varētu tās labāk izmantot, un tas nozīmē, ka mums ir jākoncentrējas uz uh, tiem pasākumiem, kas var palīdzēt sasniegt lielākos mērķus. Mums ir nepieciešami mērķi attiecībā uz patērētāju informēšanu, jo pretējā gadījumā, ja mēs paraugamies, piemēram, uz pastos kundzes ziņojumu, kurā pilsoņi apzinās, ka viņiem ir problēmas, viņus, viņi īsti nezina, kur viņiem ir jāvēršas, lai atrisinātu šīs problēmas, un tie, kas nezin, kur vērsties, viņi attiecīgi nepiedalās šajā tirgu. Un es domāju, ka tas, manuprāt, ir absolūti izšķirīgi, ja mēs vēlamies maksimum, maksimalizēt tos līdzekļus, kurus mēs investējam. investējam. Tāpēc es domāju, ka līdzsvars ir ļoti nozīmīgs, ir jādomā par to, kā mēs varam nodrošināt šo saikni zināmu ārējo spiedienu izmantojot mēķus dalībās līmenī un izmantojot patērēt aizsardzības iestādes. Un kā mēs varam iekļaut konkrētus mērķus informācijas izplatīšanai un uh, cilvēku informēšanai. Jo pretējā gadījumā pilsoņi gluži vienkārši par to neko nezinās. E, Gero Peres skundzei ir ļoti svarīgs ziņojums, uh, kas norādīja arī uz uh, tiem patērētājiem, kur ir neaizsargāti jo runa ir par pilsoņiem, kuriem nav piekļuvis internetam, kuri attiecīgi nevar saņemt informāciju un nevar sev aizsargāt. Tātad pilsoņi, kuriem ir nepieciešami šie pakāpojumi, bieži vien ir tie, kur saņem vismazāk informācijas par šiem, par šiem pakāpojumiem. Tāpēc es domāju, ka mēs varētu ienest savu ārtavu tajā visā. Mums ir jācenšas sasaistīt šos pakalpojumus, kurus mēs sniedzam pilsoņiem, es domāju, nostiprinot internetu portālus un tā tālāk un tā joprojām, lai cilvēki zinātu par to. Jo tā vietā, lai izkaisītu savas investīcijas, mums būtu uh, vairāk jādomā par vienas pieturs eh, punktu informācijas dienestu. Um, kurā būtu informācija par visiem pārobežu jautājumiem. Es zinu, ka komisija šobrīd cenšas pie tā strādāt, bet es domāju, ka šis punkts būtu jānostiprina, un es domāju, ka šī programma mums dod iespēju to darīt. Pirms es dodu vārdu uh, komisijas kolēģi, kolēģi, kas pārstāv komisiju, vai vēl kāds no kolēģiem vēlētos izteikties? Tādā gadījumā vārds Mainers kundzei, kas komentēs Rošvārdu kungu ziņojumu, un ja jums ir kādi komentāri par citiem punktiem, un mēs noteikti varētu atgriezties arī pie diskusijām par deleģētiem aktiem. Bet par to varbūt pēc brīža, kad pēc būsim dzirdējuši komisijas atbildi. Mainers kundze. Jā, paldies priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos pateikties referentam un uh, viņu kolēģiem par uh, darbu, kas paveikts, uh, sagatavojot šo ziņojumu projektu. Mēs strādājam sadarbības pilnā gaisotnē, un es pateicos par to. Mēs, protams, priecājamies par to, ka kopumā ir milzīgs atbalsts no komitejas puses un parlamenta un komisijas mēķi ir diezgan tuvi, taču, eh, kā jau jūs varbūt to paredzējāt, ir daži punkti, kuriem mēs īsti nepiekrītam, divi uh, horizontāli punkti, un pēc tam es runāšu detalizētāk par dažiem aspektiem. Pirmais no šiem punktiem ir saistīts ar deleģētajiem aktiem. Es uh, saprotu to, ka šī komitija vēlas uh, saglabāt zināmu ietekmi uh, par to, kā šie līdzekļi tiks izmantoti uh, gadskārtēji, bet komisijas uh, viedoklis šajā jautājumā ir ļoti skaidrs. Un tas nav saistīts tikai un vienīgi ar patērētāju programmām. Komisija šāds viedoklis ir attiecībā uz visām programmām, kas šobrīd tiek um, izskatīts parlamentā. Mūsuprāt, gadskārtējās darba programmas nav tas akts, kurš izpilda priekšnoteikums uh, deleģētiem aktiem. Un šie kriteriji ir izklāstīti 290. pantā līgumā. Uh, deleģētais akts ir vispārējais akts, kas aizstāja vai groza mazsvarīgus uh, likumdošanas uh, pasākums. Un mūsu prāt, kā arī komisijas juridiskā dienesta prāt, uh, Ehm, šāda te uh, gadskārtajā programma neatbilst minētajai definīcijai, tāpēc mēs piedāvājam īstenošanas aktus uh, gadskārtajai darba programmai un mēs paliksim pie šīs nostājas. Protams, mēs vienlaikus arī apzināmies jūsu uh, vēlmi um, paust viedokli par to, kādām būtu jābūt šīm prioritātēm, un es domāju, ka te mēs noteikti varam rast risinājumu, lai komiteja varētu paust savu viedokli. Uh, Um, saulēcīgi, tā lai mēs to varētu iestrādāt gadskārtējās darba programmās. Tālāk otrs horizontālais jautājums ir um, saistīts ar pielikumu. Komisijas priekšlikumā ir uh, indikatīvais finansējums, bet tas nav iestādāts pašā uh, regulā. Un tā kā tas nav iestrādāts, tad ir pilnīgi skaidri, ka tas nav saistošs. Tā ir parastā prakse visiem komisijas priekšlikumiem, visiem likumdošanas priekšlikumiem, arī tiem, kuriem ir eh, finansiāls funkcijas, un tas ir saistīts, tas ir saskaņā ar 29. pāntu finanšu regulā. Uh, Ir bijuši izņēmumi gadījumi, bet tas drīzāk ir saistīts tad, kad uh, vairākas finanšu programmas ir um, apkopots vienotā tirgu, vienotā um, dokumentā, lai um, nodrošinātu to, ka tiek paturēt zināms finansējuma līmenis. Es domāju, ka tīri no praktiskā viedokļa diskusijas šorīt parādīja to, uh, ka finansējuma piešķiršana nav uh, precīzi zinātne nu, un noteikti uh, būs dažādi viedokļi par to, uh, cik uh, daudz līdzekļu būtu jāpiešķir katrā uh, gadā. Turklāt. Dažādos pasākums var raksturot dažādos veidos, kā piemēram, uh, ja, uh, kā Roitovs kundze teica, jūs īstenojat kampaņu par drošību attiecībā uz noteiktu produktu kategoriju, vai tas būtu e, jākvalificē kā pirmais mērķis vai kā otrais mērķis - informācija un izglītošana. Es domāju, ka gan no juridiskā viedokļa, gan arī tīri no praktiskā viedokļa mēs e, nevēlētos, lai e, tas parādītos likumdošanas aktā, jo tas ir tikai norādošs rādītājs un tas uh, ir balstīts uz gadskārtē piešķīrumu. Tālāk, kas attiec uz specifiskākiem jautājumiem. Vispirms, kas attiec uz rādītājiem, uz kuriem atsaucās virkni runātāji. Es domāju, ka mēs lieliski apzināmies un mēs piekrītam jūsu viedoklim, ka šie rādītāji nav perfekti. Patiesībā ir diezgan grūti rast noderīgus uh, vērtīgus rādītājus šāda veida programmām. Un, protams, ka mēs esam atvērti jūsu priekšlikumiem, bet es piekrītu arī jums priekšsēdētāji tajā, ka mums ir nepieciešami rādītāji par to tām jomām, kur tas ir iespējams, lai mēs varētu konstatēt, vai mēs sasniedzam vai nesasniedzam savus mēģus. Jūs eh, pieminējāt patērētāju informētību gan nacionālā līmenī, gan Eiropas Savienības līmenī par to, kā mēs varētu palīdzēt eh, viņus konsultēt. Mums ir eh, zināma informācija. Piemēram, patērētāju tirgus eh, rādītāju tabula, kas tika sagatavot šo pavasaru proti eh, patērētāji atbildēja uz jautājumiem, vai viņi uzticas patērētāja aizsardzības iestādēm. Mums uh, ir arī informācija par uh, tirgus pētījumiem un tāpat arī citiem pasākumiem, kurus īsteno dalībās. Tātad mums ir zinām informācija, bet datu par um, Eiropas. Uh, preču zīmēm, Eiropas uh, iniciatīvām ir diezgan grūti uh, apkopot. Mēs cenšamies laiku pa laikam īstenot šādus pētījumus, bet es domāju, ka to noteikti nav iespējams uh, panākt katru gadu. Tas, ir, tas izmaksā ārkārtīgi dārgi, un tāpēc bieži vien šādi pētījumi tiek veikti reiz divos, trijos gados. Tā, kas attiecas uz uh, Eiropas um, patērētā informēšanas centriem ECC. Paldies par jūsu atbalstu uh, tam, ka ir paredzēts palielināt finansējumu. Es piekrītu arī tam, ka mums ir nepieciešams uh, uzlabot um, atzīšanas faktors. Mēs esam izvērsuši zināms pasākums šajā jomā, bet runājot par ECC kā tādiem, tad šī tīkla dalībnieki īpaši nepopularizē savu darbību, tad, ja viņiem nav pienācīgi līdzekļi, jo pretējā gadījumā pieaug patērētāju um, pieprasījums pēc šiem centriem, bet viņi nevar šo pieprasījumu apmierināt. Tālāk um, salīdzinošās mājaslapas. Tās attīstās un tās palīdz patērētājiem izprast visu to milzīgo informācijas gūsmu, ar kuru viņi tiek bombardēti ikdienā. Es domāju, ka mēs drīzāk būtu pret to, ka komisija pati attīsta šādas mājaslapas. Kāpēc? Tāpēc, ka bez eh, privātās sektora iniciatīvām, un es piekrītu, protams, ka eh, nevienmēr eh, šīs iniciatīvas ir uzticams un pilnībā objektīvs, bet bez tām vēl ir arī citi modeļi, kas attīstās Tā piemēram, tīku gadījumā tie ir uh, regulātori, kas iesaistās un izveido šādas mājaslapas, un šī ir joma, kur patērētāju aizsardzības organizācijas ļoti aktīvi darbojas. Tāpēc mēs um, drīzāk negribīgi, negribīgi izturētos pret uh, to, ka komisija iesaistītos jomās, kur jau zināmas aktivitātes notiek, jo, jo īpaši tāpēc, ka tas ir patērētāju aizsardzības organizāciju eh, pārziņā. Šīs organizācijas saskars ar grūtībām šobrīd un viņiem ir nepieciešams palielināt savus ieņēmumus. Es domāju, ka līdz ar to es esmu aptvērusi lielāko daļu jautājumu, kas attiecas uz izglītošanu, tad mēs piekrītam referentu viedoklim. Mums ir eh, jābalstās uz iepriekšējo izvērtējumu Un tā vietā, lai mums būtu pieeja no augšas uz apakšu un vienot pie, vien pieeja visiem, mums ir nepieciešama interakt, interaktīvāki portāli un platformas, kur mēs varam piedāvāt labās prakses piemērus un kur mēs eh, varam izmantot eh, to materiālu, kas, teiksim, ir sagatavots vienā dalībvalstī, gluži vienkārši pārtūkojot to un piedāvājot arī citās dalībvalstīs. Liels paldies! Pirms es dodu vārdu referentam par šo jautājumu, kas saistīts ar deleģētajiem aktiem un īstenošanas aktiem. komitejas priekšsēdē konferencē mēs saņēmām zinām informāciju, jo cik man zināms arī citās komitejās ir šis pats jautājums. Es saprotu, ka viens no risinājumiem ir vērsties uh, Eiropas Savienības tiesā, mm, lai tā skaidrotu, kā risināt šo jautājumu. Viena no iespējām, protams, ir uh, sagatavot vispārēju juridisko ietvaru. Un tas ir jautājums, par kur mēs varētu vēl diskutēt, bet um, Eiropas parlamenta juridiskais dienests lielā mērā strādā pie šī jautājuma, un es domāju, ka mums būs jādiskutē arī ar referentu, eh, lai eh, saprastu, kā mēs virzīsimies uz priekšu šajā jautājumā, jo šis ir izšķirīgs jautājums. Jautājums ir eh, par to, ko mēs varam darīt, lai palīdzētu patērētājiem, nevis ko mēs varētu darīt ar deleģētiem vai īstenošanas aktiem, un es domāju, ka mums nebūtu nepieciešams vairāk informācijas un vadlīnijas parlamentārā līmenī, lai mēs varētu atrisināt dažus no šiem jautājumiem, bet es domāju, ka ik viens jautājums, par kur mēs diskutējam ar padomi, ik reiz atkal parādās šis jautājums par deleģētajiem un īstenošanas aktiem, tā ir nopietna problēma, un citas komitejas eh, arī diskutēja par blakus uh, vienošanos, un jāsaka, ka šobrīd parādās tāda kā fragmentāra pieeja, un mēs cenšamies eh, risināt šo jautājumu, bet tam būtu jārod pienācīgs risinājums. Rošforkungs, vai jūs vēlētos atbildēt uz nu pat dzirdēto? Un tad runāsim arī par darbu grafiku un eh, citiem jautājumiem. Paldies, priekšsētā, jums taisnība. Mēs eh, neuzsāksim diskusijas par šiem īstenošanas aktiem un deleģētajiem aktiem, bet, kā jau komisija teica, tas ir horizontālais jautājums un tas, ir, eh, tas rada problēmas visām komitejām, pat ja mēs esam viena no pirmajām eh, komitejām, kas tik tieši saskars ar šo problēmu. Un ir pilnīgi skaidrs, ka mums būs jāpieņem kopīga nostāja, tiekoties visiem Eiropas parlamenta referentiem un jāizstāv šī nostāja. Par to arī vairāk nerunāšu. Tālāk, kas attiecas uz dažādajiem jautājumiem, kurus pieminēja kolēģi, eh, vispirms ēnu eh, referenti. Vispirms Roitovs kundzei, es eh, pateicos par to, ka atbalstījāt šo pieeju par deleģētiem aktiem, viņas komentāru par to, ka varētu mainīt sadalījumu uh, starp mērķiem. Vispirms es vēlētos pieminēt uh, to, ka pirmais uh, mērķis joprojām paliek pirmais mērķis, jo ar 34% tas joprojām ir galvenais mērķis, un vienlaikus 3% no pirmā mērķa uz otro mērķi nozīmē vienlaikus to, ka pašreizējā globalizācijas kontekstā uh, mēs saskaramies ar jaunām tendencēm arī, kas attiecas uz Eiropas Savienības patērētājiem, un mums ir jācenš nodrošināt aizsardzību, jo atgādināšu, ka um, ar produktiem, kas tiek ievest no Ķīnas, uh, mēs uh, saskaramies ar problēmām, bieži vien nav uh, iespējams konstatēt, kas ir šo preču ražotājs. Tas sakāms par apģērbiem, bet tas sakāms arī par rotaļlietām un precēm bērniem. Uh, un tieši to mēs vēlamies nodrošināt, lai būtu aizsardzība. Tālāk, kas attiecas uz otro mērķi, šis nelielais samazinājums, es domāju, ir saistīts arī ar to, ka mums ir jābūt prasīgākiem, mums ir jābūt efektīvākiem um, operatīvākiem, kas attiecas uz šiem rādītājiem. Jūs arī uh, eh, priekšsēdētāji kungs kā savas uh, politiskās uh, grupas ēnu referents to pieminējāt. Nevajadzētu, pa, nevajadzētu ieviest pārāk lielu skaitu rādītāju. Lai patērētāji varētu saprast šo informāciju, ir nepieciešams maksimalizēt svirs efektu, izmantojot dalībvalstu jau esošo pieredzi Kolēģi runāja par eh, visneaizsargātākajiem patērētājiem. Savā ziņojumā es piedāvāju ņemt vērā viņu uh, lomu un viņu iespēju strīdišķ, izmantot strīdu izšķiršanas mehānismu, bet es eh, domāju, ka šis teksts noteikti tiks uzlabots, domājot arī par mazāk aizsargātajām personām un pie tā mēs noteikti strādāsim ar lielu uzmanību. Es vēlētos Rūlas kundzei teikt, ka, kas attiecas uz 23. Eh, grozījumu, tad eh, te mēs sakojam tai pašai loģikai, ko teicu es un arī Harboru kungs, eh, ODR un ADR. Mērķis ir izmantot labās prakses piemērus un panākt to, uh, lai mēs pēc iespējas efektīvāk izmantotu visu to, kas jau ir mūsu rīcībā, visu to pozitīvo pieredzi, kas jau ir dalībvalstīs. Rūls kundze runāja arī par 44. grozījumu. Šis grozījums attiecas uz modernizēšanu to, kā varētu modernizēt IT rīkus, eh, datu bāzes, informācijas un komunikācijas sistēmas. Protams, ka runa nav par individuālu datu apstrādi, bet runa ir par tādu datu apstrādi, kas ir saistīti ehm, ar esošajām sistēmām un eh, kas ir saistīti ar tirzniecību un patēriņu kā tādu. Tātad ehm, te nav nekāda apdraudējuma personām kā tādām, bet, protams, es um, esmu gatavs pārbaudīt šo aspektu un šo datu drošību. Tālāk, kas attiecas uz komisiju. Mēs jau runājām par deleģētiem aktiem, kas attiecas uz budžetu. Jā, Es saprotu komisijas viedokli, kas zināmā mērā mums saka, jā, mēs esam laipni, mēs jums dodam zināmu iespēju mainīt šo sadalījumu, mēs lieliski to apzināmies, un eh, līdzekļu sadalījums, ko mēs piedāvājam, protams, bez pirmās un otrās programmas, ko jūs piedāvājat paši. Mēs piekrītam eh, jūsu piedāvājumam un mēs esam paredzējuši fleksibus elementus apmēram 20% apmērā un es saprotu arī, ka ir nepieciešama horizontāla pieeja, jo es saprotu arī attiecībā uz citām programmām diskusijas starp parlamentu un komisiju novadīs nu, pie tā, ka mums būs jādomā par to, kā mēs varētu eh, sadalīt šo finansējumu. Tālāk, kas attiecas uz darba grafiku, es domāju, ka to jūs jau zinat. Grozījums ir iespējams iesniegt līdz 14. māja pulksten 12. Un pēc tam mēs balsosim komitejas sēdē 20. jūnijā. Liels paldies! Well, thank you very much indeed. Liels paldies par jūtāvu lielisko darbu, un es domāju, ka var runāt arī ēnu referentu vārdā, kur izsaka atzinību. Šis tiešām ir ļoti būtisks darbs saistībā ar patērētāju tiesībām. Liels paldies arī Maiders kundzei par dalību mūsu sēdē. Tagad turpināsim ar pavisam citādu jautājumu, runājot par vienoto tirgu preču jautājumiem. Un sāksim darbu ar mehānisko transporta līdzekļu trokšņa līmeņa ziņojumu, kuru iniciatēja vides komiteja. Šeit ir svarīgi jautājumi, kas ir saistīts ar šo jautājumu integrēšanu. Attiecīgi uz dokumentos turklāt ir jānodrošina saskaņotība, īpaši runāt par trokšņu līmeni līmeņiem elektriskajiem transporta līdzekļiem. Vaisgerbegs kundze paveikusi ļoti rūpīgu darbu. Mums ir arī Vestfāla kundze, kas ir sociāldemokrāta pārstāva Mandesa kungs, Rīls kundze, un es esmu ēna referents no manas grupas. Tātad pirmā iespēja mums diskutēt šo jautājumu. Es domāju, ka mums ir arī DJ uzņēmēji darbības pārstāvja Bonvis Suto kundzei, ja neredzēju jūs iepriekš. Tātad jūs arī piedalīsieties mūsu diskusijā. Tagad došu vārdu referentai. Iepazinās mūs ar savu atzinumu un tad varēs izteikties ēnu referentu un vēlāk komisiju. Vasgēpers kundze, lūdzu, vārds jums. Liels paldies, priekšsēdētāji. Paldies, cienījamie ēnu referents, cienījumās dāmas un kungi. Pagājušajā komitejas sēdē mums bija iespēja apmainīties ar viedokļiem pirmo reizi par šo dokumentu. No vides komitejas mēs saņēmām arī laika grafiku, kas vēlas jau jūlijā panākt balsojumu, un tādēļ ir būtiski, ka mēs varam iesniegt mūsu atzinumu, lai tas tiktu ņemts vērā. Tādēļ jau mans ziņojums jau bija izstrādāts pagājušo reizi, ir pieejamas arī angļu valodā un šobrīd ir pieņems visās valodu versijās. Tādēļ es domāju, ka Visiem bija iespēja iepazīties ar šo dokumentu. Gribu jūs iepazīstināt ar svarīgākajiem punktiem. Pirmkārt, tas šis ir ļoti svarīgs dokuments uh, veselības aizsardzībai. Tas, protams, ir saistīts ar mehāniskiem transporta līdzakļiem. Runa šeit nav par dažādām kaitīgu vielu emisijām, bet gan par trokšņa emisijām. Transporta līdzekļiem ir jākļūst klusākiem, tas ir svarīgi veselības aizsardzībai, un Pasaules veselības organizācija uzskata, ka nepārtraukts troksnis veicina dažādas uh, slimības, kā sirds saslimšanas, arī dzirdes slimības, miega traucējumus, un, un pastāv atzinumi, ka uh, apmēram vairāk par 44% Eiropas Savienības iedzīvotāji tiek pakļauti paaugstinātam trokšņa līmenim. Turklāt uh, samazināt trokšņa līmeni var uzlabot arī gaisa kvalitāti un, kā jau minēts, veselības kvalitāti. Runājot tieši par šo ziņojumu, es centos koncentrēties uz patērētāju tiesību aspektiem, tātad informācija patērētājiem. Es priecātos, ja šajā jautājumā varētu izstrādāt kopīgu grozījumu visu politisko grupu starpā. Es jau pagājuši nesen tikos ar ēnu referentiem no citām grupām, tikos arī ar vides komitejas pārstāvu Merkis kundzi, kas arī atbalstīja šādu priekšlikumu, arī sociāldemokrāti atbalstīja, un šeit runa ir par mārķējumu. IMCO visu laiku ir uh, vēlējusies uzsvērt labāku informācijas nodrošināšanu patērētājiem, mums ir attiecīgi marķējums kaitīgo vielu emisijām, arī attiecībā uz riepām, un komisija šajā jautājumā arī izteicās pozitīvi Tā ir pieredze marķējuma jomā, un mēs uzskatām, ka marķējums patērētēm arī pircējiem, kas bieži vien ir MVU vai vienkārši uzņēmumi, lai šis marķējums būtu labi saskatām un labi salīdzinām. Šeit aicinu komisiju izstrādāt attiecīgu priešlikumu, jo šajā dokumentā tas tā netiek teikts. Manuprāt, tas ir svarīgi arī tādēļ, ka ir pašvaldības, kurām ir noteikumi, kā konkrēta tipa transporta līdzekļi drīkst pārvietoties konkrētās vietās tikai noteiktos laika posmos, ir jāievēro šādi nosa, nosacījumi. Piemēram, Nīderlandē ir projekts, kur īpaši klusi krāvas automašīna var apgādāt lielveikalus tikai līdz tikai no septiņiem rītā. Uh, un šis projekts ir bijis veiksmīgs. Vēl viens priekšlikums ir saistīts ar ilgtermiņu mērci. Komisija samazina troksni divos posmos, un trešais posms patiesībā nav tāds paties posms. Tātad ir divu un piecu gadu laika posmi, taču, manuprāt, ar to nepietiek, ja runājot par CO2 emisijām, kur bija priekšlikums no parlamenta par ilgtermiņu mērķi. Uh, un es gribētu, lai arī šeit mums būtu ilgtermiņa mērķis trokšņu samazināšanai nākotnē. Tas attiektos uz 40 gadu posmu, kur visi iesaistītie varēs attiecīgi pielāgoties un plānot savu darbu. Trešais priekšlikums būtu vēl vairāk diferencēt transporta līdzekļu klases, kā arī trokšņa līmeņa robežas. Komisija šeit tiek stingri kritizēti, arī Vestfāles kundze to ir pieminējis, un lieta ir par to, ka šīs transporta līdzekļu klasifikācija balstās uz novecojušu sistēmu. Šeit ieteiktu pievienot vēl papildu transporta līdzekļu klases, un Vestfāles kundze pagājušajā gadā sēdē pieprasīja M2 un M3, kā arī N... transporta līdzekļu grupās pievienot vēl papildus klases. Tas viss jāpaplašina arī attiecībās personīgiem transporta līdzekļiem un kravas transporta līdzekļiem, tad, ka šīs kategorijas atbilstu pašreizējiem tehniskajiem videi. Šie transporta līdzekļi M vietā tiks palielināt par četriem klasēm un N transporta līdzekļu jomā arī tiks pievienots papildu kategorijas. Ikvienam transporta līdzeklim ir jānodrošina tas, ka trokšlīmenis tiek samazināts, tas novadīs arī pie tā, ka varbūt, ka emisiju robežas būs daudz ambiciozāks nekā komisijas priekšlikumā, jo mēs pieprasām daudz stingrākas nomas, normas konkrētajās transportlīdzekļu klasēs. Tātad daudz konkrētāk izteiktāts šīs transportlīdzekļu kategorijas un attiecīgie trokšņu līmeņi. Vēlos pieminēt arī to, ka mums jāpatur prātā tas, ka pastāv ļoti daudz likumi, kas attiecas uz personīgiem un kravas transporta līdzekļiem. Un šie dažādi šie likumi un direktīvas var ietekmēt vienu otru. Mums ir Eiro 5 un Eiro 6 likumi, mums ir regula par CO2 emisijām. Un mums ir arī ļoti dažādas drošības prasības šajā transporta līdzakļu jomā. Bieži vien šeit ir pamanāms arī pretrunas. Piemēram, ja mums nav iespēja izstrādāt pilnīgi jaunu transporta līdzekļu, jo tam ir nepieciešams zināms laiks, lai varētu šādu produktu izstrādāt, un ja jau mēs tagad vēlamies samazināt trokšņa līmeni, tad to var panākt tikai iekapsulējot motoru un tas noved pie tā, ka automašīna principā kļūst smagāka, tā atkal noved pie tā, ka tiek emis, emitētas vairāk CO2 emisijas, taču vienlaikus mēs atkal ierobežojam šo emisiju robežas. Tātad mums jāpaturprātā tas, ka visas šīs normas vienu otru ietekmē, un ja mēs būsim pārāk stingri trokšņa līmeņa, gadījumā tad var gadīties, ka tiks palielināta CO2 emisijas, kas atkal nav vēlams attiecībā uz klimata pārmaiņām. Vēl vēlos pieminēt to, ka decibelu skala nenotiek lineārā veidā, bet tā, ka, piemēram, 3 decibelu samazinājums atbilst 50% trokšņa pazeminājumam, un tas ir ļoti daudz. Mēs domājam, 1, 2, 3 decibeli tas jau nav daudz, taču tā ietekme ir ļoti augsta, un tas viss ietekmē, protams, arī attiecīgo iebūvēmo tehniku. Tātad 10 decibeli būtu 10, 90% trokšņu samazinājums, un mums būtu jāpaturprātā šādi dati. Tad runājot par vidējiem. Um, vērtībām sešiem elektrotransporta līdzakļiem, tad vidējās vērtības ir 68,4 decibeli un mazajām šīm transporta līdzekļu klasēm mans priekšlikums ir 67 decibeli. Tātad mums vajadzētu paturēt prātā šīs reālās vērtības, raugoties uz attiecīgajām tabulām. Ja priekšētāja kungs drīkstu vēl ko teikt, Tad mums ir ļoti dažādi posmi personīgo un kravas transporta līdzekļu izstrādē. Tādēļ mans priekšlikums būtu atšķirt kā kravas transporta līdzekļus ražo no 8 līdz 11 gadiem un personīgos transporta līdzekļus no 5 līdz 6 gadiem. Tādēļ ir paredzēti arī atsevišķi posmi. Un pēdējais punkts ir uh, elektronisko automobīļu uh, radītie trokšņi. Šeit runāju par vienotā tirgus harmonizāciju. Mēs vēlējāmies, lai šis par šo punktu mēs balsotu tikai pie mums, un tad dotos tālāk uz plenārsēdu, taču vides komitejas kolēģis vēlējās arī balsot savā komitejā un apsolīja mums labu sadarbību. Taču, nu, Šeit notika ļoti kritiskas diskusijas, jo ļoti detalizēti ir paredzēts, kādu troksni elektrotransporta līdzeklis nedrīkst iz, izvadīt, piemēram, dzīvnieku trokšņus. Un, nu, tas jau kļuva smieklīgi šī diskusija. Un tādēļ es domāju, ka ir labāk uzrakstīt, kādam troksnim tam ir jābūt, tātad motoram līdzīgam troksnim. Tādēļ es viegli izmainīju šo formulējumu. Šeit runa ir par brīvprātīgu aspektu, taču, ja ražotāji izmanto šo aspektu, tad tas ir jāņem vērā, lai, piemēram, neredzīgie cilvēki saprastu, ka šāds troksnis ir elektroniskajiem transporta līdzekļiem. Tādēļ arī grozījums saistībā ar šo punktu no manas puses. Vēl vēlos, lai mēs paustu mūsu viedokli tiešām par šādu formulējumu. Cerams, ka vīdes komiteja arī var pieņemt šo punktu. Tas arī bija viss par mana ziņojuma prioritātēm. Es ļoti priecājos jau par sadarbību ar ēnu referentiem. Mums rīt ir paredzēta kopīga darba sēde un priecājos tiešām par turpmāko diskusiju. Lielas paldies par uzmanību. Paldies. Un tagad uzklausīsim ēnu referentus Vesfas kundze. Jā, vielen dank, Herr Vorsitzender. Liels paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Liels paldies Vaisgēbers kundzei par jūsu atzinumu izstrādi. Es domāju, ka pirms divām nedēļām mums bija pirmā lielā diskusija, un esmu pārliecināta, ka jūsu priekšlikuma mērķi ir ļoti skaidri, un tie atbilst arī komisijas priekšlikumam. Es nevēlos atkārtot šodien visu to, par ko jau diskusējām, diskutējām pagājušo reizi, ko kritizējām, kuros punktos komisijas priekšlikums ir jāizmaina. To visu es šodien neteikšu. Ļoti daudzas domas, kuras paudu pirms divām nedēļām, ir tikušas iekļautas šajā ziņojumā taču es vēl joprojām domāju, ka ir pāris lietas, kas ir jāuzlabo. Manuprāt, rīt darba grupas sēdē tas būs pareizais laiks, kad runāsim par šo klasifikāciju, par to, vai tiešām nepieciešama tik plaša klasifikācija. Es vēlos arī izteikt priekšlikumus apsvērumu punktiem komisijas priekšlikumā, taču šodien par to nerunāšu, par to runāšu rīt. Paldies. Uh, thank you very much. Uh, Mr. Manders. Lielas paldies. Manders kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, es vēlētos pateikties arī Aņai par tik plašu pieeju. Es domāju, ka šajā gadījumā uh, noteikti ir iespējams interešu konflikts. Uh, ar citām, citiem jautājumiem, kas saistīti ar vidi. Tāpēc man patīk jūsu pieeja. Vispirms es vēlētos eh, pateikties komisijai par to, ka ir paredzēts regulējums šajā jomā. Es vienmēr esmu par regulām tā vietā, eh, lai ievies direktīvas, jo es domāju, ka tas nodrošina labāku tā rezultātu. Tālāk, kas attiecas uz mehāniskiem transporta līdzekļiem, tad Šī ir ļoti nozīmīga nozara, inovatīva nozara Eiropā. Un es domāju, ka mums ir jāuzlabo tas pasaules mērogā. Un es ceru, ka gal galā ir iespējams um, izveidot tādu kā uh, silikona ielēju mehānismiem transporta līdzekļiem. Es domāju, ka jau šobrīd ir diezgan daudz inovatīvu pieeju Eiropā, un es domāju, ka mums būtu jāvēršas pie nozars pārstāvjiem, lai viņu mūs informētu par uh, savām inovācijām, atklājumiem, jo tad mēs varam eh, kļūt par spēcīgu Eiropas līmeņa nozari. Āņa pieminēja jau ļoti daudzus aspektus. Komisija 96. gadā um, secināja, ka um, aptuveni 20% iedzīvotāji cieš no augsta trokšņa līmeņa. Noteikti šie rādītāji šobrīd ir zemāki un ir ļoti labi, ka mēs palīdzam iedzīvotājiem un um, aizsargājam arī vidi šādā veidā. Ļoti labi, ka tiek ņemt vērā sasaiste arī ar citiem likumdošanas projektiem. Um, priecājos par to, ka ir paredzēta jauna testu metode Es domāju, ka arī tas ir jāsasaista, lai mēs neizveidotu jaunu likumdošanu kā tādu. Un visbeidzot, kas nav mazāk svarīgi, man patīk šī ideja par akustisko transporta līdzekļu brīdināšanas sistēmu. Es e, esmu lasījis, e, ka Pekinā ir milzīgs problēmas ar e, šādiem transporta līdzekļiem. Uh, um, ļoti žēl, ka um, netiek domāts par šiem projektiem. Tālāk, kas attiec uz uh, dzīvnieku trokšņiem, nu, man ļoti žēl, ka mans uh, priekšlikums ir uh, ticis um, svītrots. Nu, es vēlu jums veiksmi darbā un ar prieku sadarbošos ar referentu, tāpat kā ar visiem ēnu referentiem arī Envi komitejā, kur tagad esmu aizstājējis. Noteikti strādāsim kopā. Paldies! Liels paldies! Varbūt mums būtu nepieciešams eh, tāds kā testētāju panels rūsku. Äh, es gribēju ko <laughs> arī līdzīgi ierosināt, bet nopietni sakot, uzskatu, ka Vaisbergeras eh, priekšlikums šajā jomā ir ļoti labs un loģisks, tāpēc mums nevajadzētu šeit pārāk par to smieties. Domāju, ka komiteja ir pietiekami kompetenta. Es atbalstu grozījumus par patērētāju informēšanu un par ilgtermiņu mērķiem, Bet es jau arī rakstiskā veidā esmu iesniegus grozījumus, ka, manuprāt, ļoti svarīgs, eh, svarīga joma ir robežvērtības. Un man, man žēl ir, ka vien tik ilgi notiek strīdi par kompetencēm, bet katrā ziņā gribu pateikties par labo priekšlikumu, par labo sadarbību. Paldies. Uh, just perhaps a few comments from me then in my role as shadow. Yeah. Es kā ēnu referents arī vēlētos teikt, ka dažus komentārus es piekrītu vispārējam ziņojumu virzienam, bet kas man ir īpaši svarīgs, to jūs visi labi zināt, ir startautiskie noteikumi un regulas. Šeit runa ir par to, ka tiek attīstīts dažādas testēšanas metodas. Un, protams, ka šeit eh, būtu jābūt labai saskaņotībai ar priekšlikumu. Un mums ir jābūt arī visiem informētiem par testu rezultātiem. Komisija dažos punktos mazliet atkāpjas no šīs eh, līnijas. Mums vajadzētu zināt, kāpēc. Kas attiecās uz elektro eh, transporta līdzekļiem, būtu labi, ja mums būtu globāli standarti, varbūt ne tikai uz trokšņa veidu, bet par eh, trokšņa līmeni. Un vēl kāda lieta. Jautājums, eh, pie kura atgriežamies šajā komitejā atkal un atkal tātad transporta līdzekļi ar nelielu apjomu, mazie transporta līdzekļi. Mani jau agrāk atbalstīja to, ka vajadzētu ieviest jaunu transporta līdzekļu kategoriju, kas būtu paredzēta cilvēkiem ar um, dažādām uh, grūtībām. Daži ražotāji ir specializējušies, bet arī viņiem ir jāpieturās pie konkrēta trokšņa līmeņa, un šajā ziņā viņi saskarās ar grūtībām, jo izmainīt transporta līdzeklis nozīmē to, ka jāpārveido arī uh, izpūtēja sistēma. Un šeit noteikumus ievērot ir ārkārtīgi grūti. Tāpēc arī zemāko kategoriju transporta līdzekļus vajadzētu papētīt tuvāk un pievērsties tiem un dot tiem pietiekamu laiku izdarīt pielāgojumus. Tālāk, kas attiecās uz vidas ietekmi ir tikai nedaudz šādas īpašie speciālai transporta līdzekļi, kuri arī netiek izmantot garajiem maršrutiem, bet drīzāk tiek izmantot īs, īsiem maršrutiem. Bet mēs domājam, ka arī tomēr eh, vajadzētu šeit papētīt jautājumu par samērību. Man ir radies iespējas, ka komisija paredz stingrākus eh, standartus konkrētām transporta līdzekļu kategorijām. Bet tie varbūt nav tieši tie transporta līdzekļi, kur tie, ar kuriem brauc visbiežāk. Un mūs, mums vajadzētu vairāk pievērst uzmanību tiem transporta līdzekļiem, kuri rada vislielāko troksni, sat, troksni satiksme. Un Protams, mums būtu jāpievērš uzmanība īpašo transporta līdzekļu ražotājiem un jāņem tos vērā. Tātad gribētu pievērst uzmanību tam, ka komisija rada šeit eh, īpaši pievēršas eh, šiem transporta līdzekļu ražotājiem, kur rada speciālos transporta līdzekļus. Protams, šiem uzņēmumiem arī nav tik daudz eh, resursu kā lielajiem ražotājiem. Nu, tos visus vajadzētu ņemt vērā. Tie būtu mani komentāri. Paldies! Es gribētu uzdot jautājumu, vai komisijas locekļi vēl gribētu izteikties? Eh, komitejas locekļi vēl gribētu izteikties? Šķiet, ka ne. Tādā gadījumā eh, došu vārdu komisijas pārstāvjai. Eh, paldies, priekšsēdētāja kungs, paldies arī ziņotājs kundzei un paldies arī ēnu referentam. Es domāju, ka kopumā mēs varam pievienoties vairākiem jūsu iero, ierosinājumiem, kas attiecās uz patērētāju aizsardzību. Tad mēs jau vairāk kārt esam teikuši, ka mēs esam ļoti atvērti, mēs esam gatavi arī uh, izskatīt jūsu ierosinājumus, bet mums ir, ir savas, savi viedokļi. Uh, arī attiecībā uz riepām. Mums vajadzētu arī tekstu mazliet def, diferencēt. Bet kas attiecās uz pašu ideju, piemēram, patērētāju informāciju, tad uh, mēs šeit esam atvērti. Kas attiecās uz ilgtermiņa mērķiem? Ja tas palīdz uzņēmumiem un uh, palīdz radīt labāku paredzamību, tad uh, jā, tad mēs varam piestrādāt arī pie šī uh, jautājumu, bet mums būtu jāuzraugās, lai tas darbs, ko mēs tagad darām, neatstāja negatīvu ietekmi savukārt uz to darbu, ko mēs jau esam paveikuši. Mums jābūt skaidrībā par to, kādiem būs jāizskatās šiem ilgtermiņa mērķiem. Un mums jāpadomā arī par jauniem transporta līdzekļiem, skatoties šiem kategorijām. Runājot par kategorijām, mēs esam atvērti, esam gatavi izskatīt uh, to, vai šīs kategorijas vajadzētu vēl vairāk, vēl labāk diferencēt un definēt, vai mums vajadzētu ņemt vērā arī konkrēts uh, transporta līdzekļu veidus. Un mums vajadzētu sasniegt arī labāku slogu sadalījumu starp dažādām kategorijām. Mums jāpadomā, cik vispār mums ir iespējams jaunas kategorijas vēl pievienot klāt. Bet, uh, kas attiecās uz dažādu transporta līdzekļu diferencēšanu, kurus mēs apskatām kā kravas eh, transporta līdzekļus vai citus, tad mums šeit jāskata arī šķērs savienojumu ar citām regulām. Protams, mēs zinām, ka šīs tēmas ir ļoti jutīgas. Mēs par šiem jautājumiem jau arī agrāk esam sprieduši. Kārs 2020 grupā ir eh, valda vienprātība par to, ka ir jāņem vērā to, kas teikts dažādās regulās. Mums šīs pārdomas vēl vajadzētu izskatīt un padomāt, vai balstoties uz eh, izmaksu ieguvumu analīzes spēs paredzēt eh, konkrētus termiņus kravas transporta līdzekļiem, viegliem transporta līdzekļiem pielāgoties tālāk, kas attiecās starptautisko harmonizēšanu. Mēs esam ļoti centušies vadīties pēc starptautiskajām normām. Mēs esam attīstījuši arī jaunu testēšanas procedūru, mēs esam izskatījuši arī elektrotransporta līdzekļus un mēs šeit izmantojot copy-paste procedūru no Ženēvas, esam uh, strādājuši un attiecīgi grozījuši regulu un ņēmuši uh, tātad vērā visu, kas noticis Ženēvā. Runājot par speciāliem transporta līdzekļiem, var teikt, ka mums, protams, ir pamat direktīva, mums ir tipa regulējums, bet š, mēs arī šos noteikumus regulāri aktualizējam. Mēs esam uh, arī pašlaik veikuši dažādas analīzes, un mēs par to ar vēl apspritīsimies. Ar. Paldies! Paldies! Es domāju, ka mums bija ļoti vērtīga viedokļa apmaiņa. Tagad došu vārdu Vācgarbers kundzei, kas uh, apkopos to visu un uh, dos mums arī ieskatu par turpmāko darba grafiku. Vaisbergers. Lielas paldies! Vispirms gribētu pateikties ēnu referentiem un komisijai par ļoti konstruktīvo viedokļu apmaiņu. Es gribētu to apkopot tādā veidā, ka es uzskatu, ka ir ļoti iepriecinoši, ka vismaz jau tagad jūtams pirmās pazīmes, ka vismaz atsevišķos punktos mēs kopīgi varam izstrādāt grozījumus. Tātad no vienas puses tas attiecas marķēšanu. Es to īpaši neiekļāvu šajā dosjē, jo komisija arī vēlējās, lai šie ziņojumi tik nošķirti, bet pastāv vēlme, ka uh, Mēs gribētu, lai komisija ierosina šādu marķējumu. Mēs uzskatām, ka šis marķējums, eh, ka to būtu labi eh, sasaistīt ar CO2 marķējumu, ka varbūt mēs, ka mums nav divi dažādi marķējumi, bet mums ir viens marķējums, kur viena puse ir CO2 un otrs, tas ir tāda jaunā informācija, par to mēs detalizēt vēl padomāsim, bet katrā ziņā priecājos, ka uh, valda atbalsts zālēm. Tas nāks par labu arī patērētāja aizsardzībai. Kas attiecās uz elektronu transporta līdzekļiem, protams, es apzinos, ka mums vēl, ka mēs balstījāmies uz eh, Ženēvā izdarīto formulējumu, bet varbūt tas nav īpaši veiksmīgi eh, iekļauts šeit. Var, varbūt mēs par pie formulēm vēl varētu piestrādāt, varbūt mēs eh, iekļausim norādu Ženēvas dokumentu, varbūt mēs vēl padosim par to, kā tas detalizētāk varētu izskatīties. Bet eh, pirmkārt man gan bija svarīgs, svarīgi ierosināt eh, jaunu formulējumu tur un izņemt ārā detalizēto aprakstu. <laughs> jo varbūt, ka būtu ļoti labi, ja mēs šeit runātu tieši par trokšņiem. Es domāju, par pašu tēmu mēs varēsim vienoties. Runājot par kategoriju un robežvērtībām, un vai mēs šeit izdarām diferencēšanu, tā kā komisija teica, ka pieeja uh, ir bijusi pieņemama, tātad lielāka diferencēšana, lielāka pielāgošanās. Esmu atvērta, ka vajadzētu šos jautājumus vēl papētīt detalizētāk, varbūt vienu otru diferencēšanu vēl varētu mazliet vienkāršot vai izņemt ārā, bet ir svarīgi ka mēs pielāgojamies tehnikas pašreizējai situācijai. To, par to mēs vēl vienosimies ar ēnu referentu. Un, kolēģis, protams, es esmu gatava arī pievērsties īpašo transporta līdzekļu tēmai, ņemt vērā arī citus komentārus, kur tik teikt. Padomāt par to, kuri uh, transporta līdzekļi rada lielāko troksni, nu, un mums jāpat redz arī pietiekami daudz laiks zemajiem transporta līdzekļiem. Bet esmu tātad gatava visus šos jautājumus papētīt detalizētāk. Paldies visiem par komentāriem, bet gribētu tagad pievērst uzmanību laika grafikam. Rīt no 13 līdz 14 ir ēnu referenta tikšanās, tālāk 15. mājas ir gala termiņš grozījumiem. Kā jau teicu, esmu ļoti interesēts, lai notiktu sadarbība. 21. jūnijā mēs vēlreiz, 20. jūnijā mēs spriedīsim par grozījumiem un 21. Eh, groz, jūnijā mums būs vēl viena sanāksme. Un mums vai, būs arī vēl viena sanāksme mūsu komitejā. Mums tiešām jāparedz pietiekam daudz laika lai mūsu ziņojumu varētu arī attiecīgi ņemt vērā. Es pati, protams, arī vidas komitejā prezentēšu mūsu idejas un uzskatus. Paldies! Good. Well, thank you very much. Liels paldies! Un paldies arī komisijai. Cienījamie kolēģi! Tagad uh, pēdējie divi punkti mūsu šās dienas darba kārtībā, kurus mēs izskatīsim uh, kopā tie ir ļoti svarīgi ziņojumi. Alternatīvā patērēta strīdu izšķiršana un patērētāja strīdu izšķiršana tiešsaistē. Mūsu kolēģis Luis Greks, diemžēl, ir slimnīcā, ir bijis slimnīcā un tagad atkopjas mājās, un um, mēs noteikti vēlamies, vēlam viņam uh, visu to labāko un drīz izveseļošanos. Evelīna Gebhārt viņu aizstās. Un tad mūsu referenti ir Fantūns eh, Hošēns kundze. Un, protams, uzklausīsim arī ēnu referents abiem šiem ziņojumiem. Es domāju, ar jūsu atļauju es aicināšu izteikties vispirms abus referentus un tad uzklausīsim komentārus, jo es domāju, ka šie apziņojumi ir diezgan cieši saistīti. Mājers kungs nav klāts, Švāba kungs ir šeit, Repo kungs ir ieradies. E, tāpat Rošfor kungs, e, Rūls kundze, Foks kungs un priecājos, ka šeit ir uh, Sanko ģenerāla direktorāta pārstāve, kas ir strādājusi pie šiem jautājumiem, tikusies ar visiem referentiem. Tātad mums ir divi ziņojuma projekti, kas ir jāizskata. Un es sveicu šeit arī Dānijas prezidentūras pārstāvus, jo es zinu, ka viņi ļoti cieši seko darbām pie šiem jautājumiem. Alfabētiskā kārtībā un vispirms uh, Gebhārds kundzei vārds lūdzu. Paldies, paldies. Lielas paldies priekšsēdētājs. Piekdien jau sazvanījos ar Greka kungu. Uh, un viņš tiešām nepacietību gaida atgriezties mūsu vidū, jo jūs zinat, cik ļoti viņam ļoti saista šis darbs, taču ārsti viņam ieteikuši palikt mājās, un es viņam teicu klausīt ārstu ieteikumiem. Es tagad esmu saņēmusi piezīmes no viņa un runāšu viņa vietā. Viņš sāk ar šī ziņojuma kontekstu, kurā mēs atrodamies visiem Eiropas Savienības pilsoņiem ir svarīgi, lai viņi var brīvi pārvietoties Eiropas Savienības teritorijā un varētu izmantot visas savas tiesības. Pie tā piedara arī iespēja iegādāties produktus un pakalpojumus savā valstī vai arī kādā citā Eiropas Savienības dalību valstī, vai nu tiešā veidā, vai arī izmantojot internetu Tādēļ ļoti būtiski pārklāt tās jomas, kas saistīts ar dažādu problēmu parādīšanos. Ļoti bieži strīdu izšķiršanas gadījumos dalībvalstīs trūks, ir novērojami trūkumi, bieži vien trūkst informācijas un ir nepieciešams uzlabot šo jomu. Eiropas Savienības komisija savu pirmo ieteikumu jau izstrādāja pirms 14 gadiem. patērētāju strīdu izšķiršanai, taču pasākumi, kas dalībvalstīs tika piemēroti, ir tāds kā lupatu deķītis ļoti dažādām alternatīvām strīdu izšķiršanas procedūrām, un tās nav pietiekami. Šīs sistēmas ir arī tik ārkārtīgi dažādas un nevienmēr spēj nodrošināt nepieciešamību gadījumus. Tādēļ ļoti būtiski, ka mēs strādājam šajā lauciņā un saskaņā ar ietekmes novērtējumu komisija ir koncentrējusies uz svarīgiem jautājumiem, kas būtu jāatrisina. Es atvainojos, teksts ir pieejams angļu valodā, man angļu valoda atkal nav tik laba, lai to nolasītu, tādēļ tagad runājot, es tā teikt tulkoju patiešo, tādēļ atvainojos par kļūdiņām. Tātad pastāv dažādas problēmas, uh, piemēram, nav pārklāti visi sektori vai geogrāfiskajā aspektā nepastāv šī strīdu izšķiršana, trūkst informācijas, kā arī ir ļoti dažāda kvalitāte attiecībā uz institūcijām, kur var izšķirt strīdus. Strīdu izšķiršana vienotais tirgus nozīmē to, ka Eiropas patērētāji var iepirkties eiropeiskā garā, neievērojot robežas tikai tādā veidā, ka viņiem ir pārliecība, pārliecība par to, ka iespējamies trīs gadījumi tiks atrisināti pozitīvi. Un tas pats attiecas arī uz uzņēmumiem, īpaši maziem vidējiem uzņēmumiem, kuri nelabprāt tirgo pārobežu aspektā, uh, jo viņi nezin, kas notiks tad, ja ir jāizšķir kādi strīdi, kādas ir iespējas dažādajās dalībvalstu sistēmās. Turklāt, runājot par tiešaistes maksājumiem, izmantojot tiešais banku pakalpojumus, šo pakalpojumu nozīme ar vien pieaug, taču mēs pilnībā nevaram izmantot šos pakalpojumus Eiropas Savienībā, tādēļ ļoti būtiski, lai blakus alternatīvai strīdu izšķiršanas platformai ir arī ODR platforma, kuru Tūnas kundze mums tur prezentēs vēlāk. Eiropas komisijas priekšlikums ir ļoti laba iniciatīva. Šeit ir nepieciešami tikai pāris uzlabojumi, lai panāktu labāku līdzsvaru starp dažādajām sistēmām, kā arī nodrošināt šo institūciju kvalitātu un neatkarību, kas nodarbojas ar strīdu izšķiršanu. Vienlaikus šīm sistēmām ir jāpaliek reāli izpildāmām un caurskatāmām, kā arī efektīvām. Tādēļ mums vajadzētu pārdomāt arī darbības jomu. Eiropas komisijas priekšlikumā. Tie patērētāji, kas uzturās Eiropas Savienībā, viņiem jānodrošina piekļuve neitrālām, caurskatāmām un neatkarīgām strīdus izšķiršanas iestādēm. Šīm procedūrām jābūt godīgām, caurskatāmām, un tam jātiec ne tikai uh, attiecībā uz klientiem pašās dalībvalstīs, bet arī ārpus tām. Paldies, Švalkungs. Šī direktīva, šai direktīvai ir jāpārklāj abi šie aspekti, tātad pārobežu un iekšējais alternatīvā strīdu izšķiršana, un tas ir ļoti svarīgi. sadalīt uh, šos divus aspektus atsevišķi, tas nebūtu vēlams. Tas nozīmētu lielāku sadrimstalotību mūsu jautājumu lokā, un tas arī nodrošinātu nevienlīdzību patērētājiem Eiropas Savienībā. Tādēļ referents iesaka izvairīties no šādas pieejas. Greka kungs savā ziņojumā arī iesaka to, ka tikai patērētājiem jābūt piekļuvēja alternatīvai strīdu izšķiršana, nevis uzņēmumiem. Uzņēmumiem ir citas iespējas panākt savu. Tādēļ būtu labāk, ja mēs skaidri noteiktu to, ka tikai patērētājiem ir paredzēta šī alternatīvā strīdu izšķiršana. Tādējādi nerastos arī uh, pārmērīga pārslodze šīm iestādēm. Runājot par piekļuvi alternatīvai strīdu izšķiršanas procedūrām, tā ir jānodrošina visiem patērētājiem, kas dzīvo Eiropas Savienībā. Tādēļ ziņojumā tiek izteikts priekšlikums, ka dalībvalstīm ir jāuzlabo attiecīgo institūciju kvalitāti un piekļuvi tām, lai nodrošinātu augstāku līmeņu patērētāju aizsardzību. Papildus jānodrošina tas, ka ir nepieciešama ļoti viegla piekļuva informācijai, kā arī iespējām iesniegt prasību šīm alternatīvām strīdu izšķiršanas procedūrām. nevajadzētu pārāk plaši noteikt atteikumu iespējas šādu strīdu izskatīšanai, lai mēs neradītu trūkums šajā sistēmā. Tas Greka kungam šķiet ļoti būtiski. Turklāt eh, Greka kungs ir arī izteicis priekšlikumu, kā rezultātā, ja kādas patērētājs izmanto šo alternatīvo strīdu izšķiršanas procedūru, tad tas nesamazina viņa tiesības tiesā. Jo iespējams, kā ir noteiktas ļoti strikti laika ierobežojumi. Vēl viens būtisks jautājums Greka kungam ir iestāžu neatkarība. Tādēļ viņš ir iesniedzis grozījumu priekšlikumu, kas blakus neutralitātei uzsver īpaši alternatīvās strīdus izšķiršanas institūciju neatkarību, lai šīs institūcijas varētu tikt izmantotas konsekventā veidā un patērētāji tām uzticētos. Vēl viens svarīgs jautājums ir caurskatāmība. Ļoti augsta caurskatāmība ne tikai uzlabos uzticību, ne tikai patērētājiem, bet arī tirgotājiem. Tas nodrošinās arī nepieciešamo informāciju un datus, lai uh, lai varētu labā un pareizā veidā izmantot alternatīvo strīdu izšķiršanu. Turklāt šīm institūcijām jādarbojas efektīvi, šīm tām jābūt vienkāršām, jādarbojas ātri un nevajadzētu būt pārāk birokrātiskām. Šie trīs kritēriji Grekungam šķiet ļoti svarīgi. šīs strīdu izšķiršanas procesam būtu jāiekļaus 90 dienu termiņā, izņemot tādus gadījumus, kad ir jāizskata ļoti kompleksas vai tehniski sarežģītas lietas. Taču tas nedrīkstētu pārsniegt šīs 90 dienas, citā tas būtu pārāk garš process. Lai patērētājiem dotu iespēju ātri piekļūt šīm procedūrām tām jābūt pēc iespējas bez maksas, un ja tas tā nevar būt, tad šīm izmaksām jābūt saprātīgā mērogā. Lai šīs izmaksas tiešām nepārsniegtu pārmērīgas summas. Runāt par brīvību un tiesiskumu Greka kungs piemin šo brīvības principu. Tas jāsaprot tā, ka, ja tiek īstenot alternatīvu strīdu izšķiršanu un ir pieejams rezultāts, tad jābūt iespējai, ka neapmierinātības gadījumā pusēm ir iespēja vērsties tiesā, lai īstenot savas tiesības. tādējādi arī nodrošināt tiesiskuma principus, īpaši pārobežu jomās, kur patērētāji, lai netiktu izslēgt ārpus nacionālo tiesu sistēmas nodrošinātajām tiesībām. Grekungs izstrādā vēl vienu grozījumu priekšlikumu par to, ka abām pusēm jābūt labi informētām un tās var izlemt vai pieņem saistošu administratīvu strīdu izšķiršanu vai arī nē. Tātad tiesiskā brīvība. Grekungs iesaka arī to, ka pirms šāda alternatīvas strīdas izšķiršana nepieciešama līgumā var tikt noteikts, ka patērētājs eh, pieņem šādas procedūras uh, rezultātu, taču tas nav saistoši, jo viņš jau pirms tam nevar zināt, kāds būs rezultāts. Tātad vēl joprojām tiks saglabātas iespējas izmantot tiesības kas pastāv dalību valstu tiesu sistēmās. Runāt par informāciju ir ļoti maz skaits pilsoņu, kuri zina par jau esošām strīdu izšķiršanas iespējām, tādēļ ļoti būtiski rīkoties šajā lauciņā un nodrošināt to, lai pilsoņi tiktu informēti par šīm tiesībām. Tādēļ desmitais pāns ir ļoti būtisks, kurā tiek pieprasīts, ka tirgotājiem ir jāinformē patērētāji par šādu alternatīvu strīdu izšķiršanas institūcijām, lai patērētāji saņemtu šo informāciju. Turklāt ir svarīgi, lai šī informācijas prasība nebūtu birokrātiska, lai īpaši mazie uzņēmumi un mazie MVU neizjustu pārāk lielu birokrātisko spiedienu. Tādēļ šajā aspektā ir īpaši nu, noteikumi paredzēti. Greg Kungs lūdz arī komisiju izstrādāt papildu vadlīnijas, lai uh, kļūtu daudz skaidrāk, kā var uzlabot direktīvas īstenošanu, uzlabot tiesiskumu, un Gregkungs lūdz arī monitoringu, lai nodrošinātu direktīvas labo īstenošanu un kontinuitāti, jo tas ir būtiski. Noslēgumā Greka kungs piedāvā trīs posmu pieeju. Pirmkārt, ir jānodrošina tas, lai pilnīgi visur būtu alternatīvas strīdu izšķiršanas iespējas, lai pastāvētu šāds tīkls patērētājiem piekļūt šīm procedūrām pilnīgi visos sektoros un jebkurā teritorijā. ļoti būtiski ir nodrošināt informāciju un informācijas trūkumus izskaust attiecībā uz alternatīvo strīdu izšķiršanu. Tāpat arī ir jānodrošina augsta kvalitāte šajā jomā, lai strīdu izšķiršana Eiropas Savienībā tiešām būtu augstas kvalitātes, būtu neatkarība, caurskatām un efektīva. Ir pāris panti, kas varētu būt pretrunīgi, par kuriem ir jārunā. Tas ir 2.2a pants par darbības jomu. Vai šeit runa ir par tām personām, kuras ir atbildīgas par šo alternatīvo strīdu izšķiršanu, vai šīs personām tiek paredzēts atalgojums vai nē. Uh, Astotais pāns par efektivitāti. Grega kungs ir pamanījis, ka komisija paredz 90 dienas šīs procedūras izpildēji. Šeit vēl jādiskutē par to, vai šis termiņš nebūtu jāsamazina, jāsīsina. Un noslēgumā vēl divi nelieli jautājumi. Desmitais pāns par informācijas nodrošināšanu par to, kādā veidā šī informācija tiek nodota patērētājiem. Greka kungs iesaka to, ka šī informācija nebūtu jābūt obligāti uz katra rēķina, bet varbūt uh, noteikti līgumā vai arī tirgotāja mājaslapā, lai tā būtu pieejama taču ir jānosaka kaut kāda ietvars, kādā veidā šī informācija jānodrošina tirgotājiem, lai nebūtu, netiktu radīts pārāk liels birokrātiskais sloks, jo mēs negribam, lai mazie vidējie uzņēmumi šādi tiktu apgrūtināti, ja viņiem ir jāsagatavo pārāk sarežģīti rēķini, piemēram. Vēl dalībvalstīm ir jābūt iespējai diskut, diskutēt par to, kā šīs antīvās strīdu izšķiršanas institūcijas izstrādā savas iekšējās procesuālās normas. Es ceru, ka es spēju jums pietiekam labā veidā nodot tālāk Grega kunga viedokli, un es ar nepacietību gaidu jūs diskusiju, kā arī Tūnas kundzes viedokli par tiešsaistes strīdu izšķiršanu. Paldies! Thank you very much indeed! Liels paldies tik tiešām! un eh, nododiet mūsu labu vēlējumus Lujam Greham. Šis eh, tik tiešām ir ļoti nopietns ziņojums, un jūs ļoti labi apkopojāt 120 grozījumus, kas tiek piedāvāts. Tagad došu vārdu Tunskundzei, kas eh, iepazīstinās ar savu ziņojumu Un lūdzu, ja iespējams, pabeidziet savu sakāmo līdz pusdien 12, jo mums vēl ir nepieciešams laiks, lai dot iespēju ēnu referentiem izteikties. Lūdzu, Tonskundze. Jā, es izteikšos pavisam īsi. Liels paldies! Jāsaka, šis bija ļoti interesants eh, darbs, un es eh, strādāju kopā ar eh, Lui Grehu. Mēs tikāmies vairākas reizes, un es ceru, ka viņš pavisam drīz atkal būs ierindā. Mums viņš ir ļoti nepieciešams. Kopā ar komisijas pārstāvjiem arī ar Ruso kungu mums bija darba brokasts par ODR, un es redzu, ka mm, ir vairāk cilvēku klās, kas strādāja pie šiem jautājumiem. Mums bija ļoti dzīves diskusijas. Tas viss bija ļoti nozīmīgi, un tas parāda arī to, ka, ka jo īpaši e-tirzniecībai ir arvien lielāka loma arī Eiropas Savienībā. Un tā varētu spēlēt vēl uh, lielāku lomu un veicināt ekonomisko attīstību Eiropas Savienībā, ja gan patērētāji, gan pārdevēji um, vairāk uzticētos uh, šādam tirsniecības uh, veidam, jo īpaši tas sakāms par pārobežu uh, darījumiem. Tikai 9% pārobežu gadījumos un tikai 12% no patērētājiem apgalvo, ka viņi jūtas droši izmantojot šo pakāpojumu veidu, un 46% apgalvo, ka viņi nav apmierināti. Uh, Eiropas komisija ir sagatavojusi likumdošanas priekšlikumu, lai uzlabotu esošo situāciju. Un paturot to prātā, es arī strādāju pie šo, savu ziņojuma, un mēs vēlamies uzlabot situāciju. Tas nozīmē, ka mēs um, vēlamies, lai patērētāji vairāk uzticētos Eiropas tirgumu lai iekšējiem tirgum būtu iespēja labāk attīstīties, jo vairāk pārobežu darījumu būs, jo labāk šī tirdzniecība attīstīsies. Priekšlikums, um, kas tika iesniegts, jāsaka, man attieksme pret to ir uh, sakojuši, es uh, piekrītu Grehkungam Tāpat kā runājot par ADR platformu, ir nepieciešams nodrošināt, lai tā būtu brīvi pieejama, ir nepieciešams to pašu panākt arī attiecībā uz ODR platformu. Mēs izmantojam saīsinājumus, par kuriem 99% Eiropas Savienības iedzīvotāji neko nav dzirdējuši. Bieži vien cilvēki nemaz nezin, kā tas darbojas. Tad, tad pilsoņi bieži vien nezin, ka kaut kas tāds vispār eh, ir Tāpēc mums nebūtu uh, jāizveido jauns informācijas portāls. Tā vietā mums būtu jācenšas integrēt ODR uh, eh, platformu vienā no esošajiem portāliem. Par to bija ilgstošas diskusijas. Es piedāvātu to integrēt portālā Tava Eiropa. Uh, Un es domāju, ka mums būtu jāpopularizē viena adrese, viena mājaslapa iedzīvotājiem, lai viņi varētu viegli atrast informāciju un palīdzību. Mēs daudz runājam par uh, aptvērumu paplašināšanu. Es nevēlētos, lai ODR darbotos tikai attiecībā uz pārobežu darījumiem. Es domāju, ka tas būtu jāizmanto arī um, iekšējiem uh, darījumiem. Uh, Bieži vien patērētājiem nemaz nav skaidrs, vai runa ir par pārobežu darījumu vai eh, darījumu vienas dalībvalsts ietvaros. Es domāju, ka tam būtu jābūt efektīvam strīdu izšķiršanas mehānismam, ja patērētājs nevar uh, rast risinājumu tieši ar pārdevēju. Mums nevajadzētu radīt uh, eh, jaunus nodalījumus uh, digitālajā tirgū, jo īpaši digitālajā tirgū, jo digitālais iet pāri robežām. Mums būtu jāuzliek par pienākumu pata, pārdevējiem e, ieviest savās mājas lapās saites uz vienu adresu un nevis uz dažādiem mehānismiem un dažādām procedūrām, uh, būtu jābūt tikai vienai pogai, eh, lai varētu eh, nokļūt uz vienu portālu, kas sniedz informāciju. Un šai saitē būtu jābūt pārdevēja mājaslapā. Tas, ko mēs saucam par aptvērumu paplašināšanu, es pat nezinu, kā mēs to citādi varētu nosaukt, jo patiesībā runa nav par aptvērumu uh, paplašināšanu, jo ODR platforma neatrisina problēmu. Tā ir platforma, kas izplata informāciju, kas uh, dod patērētājiem adresi, uh, kurā ir iespējams risināt šo jautājumu. jo eh, tikai tad tam būs eh, papildus vērtība patērētāja aizsardzībai un vienotā tirgus eh, veicināšanai. Tas noteikti paredzētu tikai ļoti neliels papildus izmaksas. Tātad izmaksas, ja mēs izmantojam e ODR arī iekšējiem strīdiem patiesībā ir tāds pašs, kā ja mēs tos izmantojam tikai pārobežu gadījumos. Eiropas komisija savā priekšlikumā iekļāva informācijas kopumu par to, kā uh, būtu jāizskatās uh, šai te uh, veidlapai. Es domāju, ka mums būtu nepieciešams deleģētais akts. Es eh, domāju, ka mums ir jāsaprot, kā šis darbs noritēs, kā šī persona, kurai ir eh, sūdzība, kā viņi saņem šo informāciju, kā ir jāizpild veidlap, kāds, kā norit šis kontakts eh, starp platformu un patērētāju, kā tas viss noritēs. tam visam būtu jābūt detalizēti izklāstītam, un es domāju, ka pirms Eiropas parlaments to apstiprina, mums būtu nepieciešams iepazīties ar šo detalizēto informāciju. Tāpat arī tas, ka ODR eh, balstās uz tūkošanas eh, sistēmu, automātisku tūkošanas sistēmu, kur neviens no mums vēl nav redzējis. Tā vēl nav pilnībā attīstīta no komisijas puses, tāpēc es vēlētos te redzēt drīzāk deleģēto aktu, jo mums ir jāredz, kā šī mašīna darbosies. Tālāk ir jautājums par laika ierobežojumu ODR eh, procedūras ietvaros. Es domāju, 90 dienas ir diezgan ilgs laiks, bet tā kā ADR un ODR ir strikti saistītas, ADR ir jādarbojas vienlaikus ar ODR, Tāpēc es piedāvātu ODR uh, eh, procedūrai kā tādai laika ierobežojumu septiņas darba dienas un visai procedūrai kopumā, proti ODR nosūta sūdzību ADR, uh, eh, tad runa būtu par uh, šīm de deviņām, 90 dienām, kas, manuprāt, ir ļoti ilga procedūra, bet es domāju, ka uh, dalībvalstīs tas tā parasti norit, un visu procedūru kopumā citādi ilgtu vairākus gadus. Es ieviesu um, zināmas izmaiņas. Uh, ir diezgan daudz grozījumu, mums vēl ir laiks grozījumiem līdz pat māja beigām. Es domāju, ka pie šī jautājuma par informāciju eh, mums būtu jāstrādā kopā ar Greha kungu. Tas ir izšķirīgs jautājums, bet arī jautājums par valodu. Tā nav uh, vieta, kur dzīvo uh, sūdzības iesniedzējs, bet gan valodu, kur viņš izmanto. Jo cilvēki, kas dzīvo vienā valstī, varbūt neizmanto vienu un to pašu saziņas valodu. Uh, Tāpēc valodai varbūt nevajadzētu būt balstītāji uz uh, cilvēku dzīves vietu. Veidlapa būtu jādara pieejama, kā jau es teicu. Mēs vēlētos, lai patērētāju um, konsultanti um, arī tiktu ņemt vērā. Un visbeidzot, man lapa tiktos ka ODR tiktu iekļauts Eiropas uh, Savienības patērēta aizsardzības, patērēta aizsardzības centru tīklos. Un attiecīgi te tiktu uzturēt šie kontaktpunkti, un tad sistēma būtu pilnībā skaidra. Un vēl vēlos papildināt ar sekojošu informāciju. Kad es runāju tik daudz par informā, informāciju un patērētā informēšanu, es domāju, ka ir zinām trūkumi sas, saziņā starp Eiropas komisiju un Eiropas pilsoņiem, jo konsultācijās tas ir redzams. Eiropas komisija organizē, organizēja konsultācijas pirms dažiem gadiem par to, kā būtu jāorganizē ODR. Un es iepazinos ar to, un un man šķiet, ka ir saņēmis 280 atbildes no visas Eiropas Savienības, un es organizēju ko līdzīgi tikai Polijā eh, savā uh, Facebook mājaslapā, un saņēmu 450 atbildes. Nu, kas attiec uz konsultācijām, es domāju, ka eh, šie skaitļi ir daudzrun, daudzrunīgi. Tikai 450 atbildes Polijā vien. Uh, un Eiropas uh, komisija saņem tikai 280 atbildes. Nu, tas nav īpaši pārliecinoši. Tātad vienkāršošana, labāka informēšana, tie ir galvenie jautājumi manā ziņojumā. Lielas paldies! Lielas paldies! Es vēlētos pateikties abiem referentiem, kas ļoti aktīvi strādājuši. Mēs runājām um, par šo jautājumu arī tad, kad mēs runājam par Rošforu kungu eh, ziņojumu. Iespējams, ka jūs vēlēties ko, ko papildināt arī par šo punktu. Mm. Man labtiktos paturēt nedaudz laika, lai uzklausītu komisiju, un es vēlētos dot iespēju izteikties arī visiem ēnu referentiem. Tāpēc eh, pie darba vispirms vārds eh, Švāba kungam un tad pārējiem kolēģiem. Vai vēl kāds deputāts vēlētos izteikties? Heds kundze, Hansliks kundze, vēl kāds? Tad vārds eh, ēnu referentiem Švāba kungam vispirms. Paldies. Uzstāšos Maier kunga vārdā un eh, paudīšu mūsu viedokli par Greika kunga eh, ziņojumu. Darīšu tāpēc iespējas īsāk. Es jau arī esmu sazinājies ar Greka kungu nosūtījis eh, īziņu, ka mēs lielos vilcienos atbalstām viņa ziņojumu priekšlikums un ka mēs vēlam viņam visu to labāko turpmākā darbā. Savā priekšlikumā viņš ir eh, izstrādājis ļoti visaptvarošu ziņojumu, un mēs esam izdarījuši 22 grozījumus, domāju, ka tos var uh, atbalstīt. Īpaši tas attiecās uz 90 eh, dienu regulējumu, kuru viņš ierosina, un uz attiecīgiem izņēmumiem. Tiek prasīts eh, vai nu atteikties no šī termiņa, vai arī to paredzēt ilgāku. Tomēr es gribētu uzsvērt, ka sistēma bez termiņiem eh, nav iespējama, tā vienkārši nedarbotos, un tāpēc to mēs redzējām arī small claims gadījumā, ka bez termiņiem nav iespējams strādāt. Pavisam precīzi un pēc iespējas īsāk gribētu pievērsties tiem punktiem, kur mūsuprāt vēl būtu diskutējami. Pirmām kārtām tas ir jautājums par integrāciju jau pastāvošajām sistēmām saistībā ar alternatīvu strīdu risināšanu. Un otrām kārtām tas ir jautājums par to, kā porek tiek noformulēts izmaksas jautājums, un treškārt tas ir jautājums par to, kādā veidā mēs varam iekļaut vēlmi, ka alternatīvā strīdu izšķiršana tiek uh, izmantota uh, iekšzemes strīdu izšķiršanas gadījumos, vai mēs to gribam darīt, jeb mēs to gribam darīt, jeb mēs tikai gribam nosaukt šo mērķi. Un tad nākošais ir jautājums par to, vai mēs te pieļaujam arī tādus strīdus, uh, ka, piemēram, ka kāds uzņēmējs uh, Eh, var eh, šeit skaidrot dažādus konkrēts jautājumus. Un tad ir vēl kāds sīk jautājumi. Eh, pirmām kārtām jautājums, vai mēs pietiekami nebirokrātiski esam noformulējuši priekšlikumu. Varbūt vienā otrā vietā vajadzētu izdarīt kādu labojumu. Nākošais jautājums ir par kop, apkopoto sūdzību gadījumiem. Tālāk mums vajadzētu, vajadzētu domāt par to, vai tas ir tiesiski saistoša procedūra, jeb ārpustiesas procedūra un tālāk par to, kas būs saistošs šajā alternatīvā strīdu risināšanā, jo saistošs patiesībā ir saistīts ar tiesu. Mums par to būtu jāpadomā. Pavisam īsi grib pievērsties pirmajiem pieciem punktiem. Mēs uzskatām, ka jau pastāvošās sistēmas, kuras varbūt pietiekami netiek, um, netiek izmantotas um, neparteiski, tātad vai tās ir pietiekami bez neparteiskas. Um, mums vajadzētu padomāt par to, kā tās vislabāk iekļaut Eiropas sistēmā, varbūt šo to palabojot. Un otrais jautājums ir izmaksas. Pašreizējais formulējums Greka uh, priekšlikumā balstās uz bezmaksas sistēmā un tikai izņēmumu gadījumos tiek iekasētas um, <clears throat> nodevas. Mm, tātad jautājums, vai tam vajadzētu būt bezmaksas, tai vajadzētu būt bezmaksas sistēmai, ja ar ļoti izdevīgām cenām. Mums vajadzētu censties uh, panākt to, lai dalībvalstīm netiek uh, uzliktas pārlieku lielas izmaksas, uh, un lai šī sistēma tiešām dotu vēr, pievienoto vērtību. Ja mēs to tā veiksmīgi varēsim um, noregulēt, tad tas būtu ļoti pozitīvi, bet taču šim mums vēl konkrēti priekšlikumi par to nav, bet mēs to iesniegsim vēlāk. Kas attiecās uz iekšzemes strīdu risināšanu? Mēs uzskatām, ka šeit ir saistoša eh, sistēma, eh, kuru vajadzētu censties sasniegt, bet eh, kolēģis uzskata, ka Tomēr kompetences eh, iemesla dēļ šādu eh, saistošu sistēmu nevar pieprasīt. Kas attiecās uz eh, konkrētiem uzņēmumiem, tad Greka kungs ar Mairkungu ir vienas prāts, bet varbūt mums vajadzētu pieļaut to, ka uzņēmumiem problēmu gadījumā būtu iespējams vērsties pie šīs sistēmas un meklēt palīdzību. Tie nu būtu svarīgākie punkti. Mēs domājam, ka mums vajadzētu šo dokumentu izskatīt ļoti uh, ātri. Mums vajadzētu izmantot arī Dānijas prezidentūras labos ieteikumus un komitejā mums vajadzētu censties sasniegt vienprātību ne tikai attiecībā ar ADR, par ADR un ODR, bet mums vajadzētu censties, censties veicināt sadarbību arī balstoties uz 50 pāntu. Tātad mums jāmeklē risinājumi. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Good. Uh, thank you very much. Lielas paldies. Es domāju, ka par šo aspektu mēs runāsim vēl pēc brīža. Ja es pareizi saprotu, tad sadarbība norit ļoti labi. Tagad vārds ir Repo kungam. Jūs esat ēnu referents Tunskundziņojumam. Lūdzu, jums vārds. Todella, minulla on ollut kunnia toimia. Paldies, priekšsēd. Mm, paldies, paldies eh, priekšsēdētāji kungs. Runājot par ODR. Es vēlētos pievērsties vairākiem jautājumiem. Vispirms gribētu norādīt uz to, ka pašreizējais priekšlikums ar ļoti stingriem termiņiem e, pasliktinātu patērētāju pozīcijas. Ir neiespējami patērētājiem rēģēt tik īsā laikā, un šādi pārāk īsti termiņi neuzlabos patērētāju aizsardzību, bet gan drīzāk tieši otrādi pasliktināt. Protams, es apzinos, ka termiņi ir nepieciešami, bet vēl kāds jautājums, kas mazliet uh, maldinošs un neskaidrs, ir jautājums ar tulkojumiem. Par tulkojumiem. Par tulkojumu kvalitāti. Tulkojuma kvalitāte ir ļoti svarīga patērētāja aizsardzībā. Mēs sakām, ka patērētāji konsultanti sniedz vissvarīgo informāciju. Un tagad es labprāt gribētu zināt, kā šie, tūk, kā šie tulkošana norisināsies. Es domāju, ka tulkošana nevarētu tikt balstīta uz eh, mašīnu tulkošanu. Likumdošana šajā jautājumā ir noformulēta ļoti precīzi. No otras puses, valsts iestādēm nav pietiekami daudz līdzekļu rīcībā atvēlēti tulkošanai. Un šo slogu mēs tagad nevaram uzlikt patērētāju konsultantiem. Tāpēc Eiropas Savienībai vajadzētu paredzēt pietiekam daudz līdzekļus, lai varētu nodrošināt atbilstošu tulkojumu. Kas attiecās uz vienlīdzīgu attieksmi pret patērētājiem? Tad šeit es atbalstu priekšlikumu, ka termiņi ir, termiņiem jābūt vienādiem gan ADR, gan ODR gadījumā. Citādi nebūtu šī vienlīdzīga attieksme pret patērētājiem. Domāju, ka mēs varēsim izstrādāt priekšlikumu, kurš piedāvās alternatīvu, kas stiprinās arī patērētāju pozīcijas un kas pastiprinās arī ietiežniecību pārrobežām. Paldies! Skup. Paldies Repagungam. Tagad ēnu referenti abiem ziņām. Vispirms vārds Rošvākungam. Paldies priekšsēdētāji. Es esmu ēnu referents abiem ziņojumiem un es sākšu ar alternatīvo patērētāju strīdu izšķiršanu. Greha kungs ziņojumu arī es viņam vēlu ātru atvesaļošanos, jo šī ziņojums ir ļoti labi sagatavots. Es vēlētos teikt, ka es piekrītu Gebhards kundzes teiktajam, ka mums ir jāierobežo ADR aptvērums, um, lai tas attiektos tikai un vienīgi uz patērētājiem. Tas ir ļoti svarīgi. Un es vēlētos pievērsties jautājumam, kas ir ļoti delikāts, um, kas ir saistīts ar Greha kunga ziņojumu, proti um, tas atbilst realitātei daudzās dalībvalstīs, proti šobrīd ir uh, starpnieki, kas ir tikai un vienam uzņēmumam. Ko var darīt tad, kad ir vispārēja organizācija? Proti, mēs nevaram neņemt vērā to, um, kas jau ir spēkā un kas ir ticis uh, ieviests, pirms ir parādījušies šie starpnieki. Un, piemēram, Francijas gadījumā, kur runa ir par ļoti lieliem uzņēmumiem, kas ir tikuši nacionalizēti, kas ir monopāla uzņēmumi, tam ir ļoti svarīga nozīme, jo sektors ir ļoti labi pārstāvēts, to pārstāv lielu uzņēmumu. Tāpēc mēs, mēs vēlētos, lai mēs panāktu kompromisu un būtu prasīgāki attiecībā uz tām normām, standartiem, kas ir jāaizpild šiem starpniekiem. Es domāju, ka tāpēc mums būtu jāņem vērā neatkarības ieteikumi. Um, kas e, tika pieņemta 98. gadā, un mēs varbūt varētu piedāvāt atsevišķu juridisko ietvaru e, šiem starpniekiem. Nu, katrā ziņā tie ir e, punkti, pie kuriem mums vēl jāstrādā kopā ar Grehkungu turpmāko dienu laikā, sagatavojot grozījumus. Es domāju, ka mēs visi esam viensprāts arī Švābkungs EPP grupas vārdā e, to teica, ka nav, e, nevajadzētu būt finansiāliem šķēršļiem e, strīdi izšķiršanas gadījumā. Es domāju, ka te būtu jāatstāj zinām vaļa dalībvalstīm. Un Harborkungs, tas sasauc arī ar jūsu pirms brīža teikto, proti, ka es esmu gan referents iepriekšējiem ziņojumam, kur mēs izskatījām uh, gan ēnu referents šī e, gadījumā. Un es neesmu par 33. grozījumu, kas paredz e, finansējumu jaunu struktūru izveidei, vidutāji vai cita atbalsta personāla apmācībām, to tālāk un tā joprojām. Es domāju, ka Es nevaru piekrist Grehkungam šajā punktā. Tālāk, kas attiecas uz eh, darba grafiku, es piekrītu Tunskundzei, ka eh, būtu jābūt tam pašam laika grafikam abos gadījumos. Es domāju, ka 90 dienas ir labāk nekā eh, šīs te darba dienas un tā tālāk un tā joprojām, jo patērētājiem būs grūti to visu sarēķināt. Es domāju, ka šis ir pozitīvs priekšlikums. Es piekrītu arī Greha kunga priekšlikumam par to, ka alternatīvajām uh, formām ir jāparādās pienācīgā veidā, lai tas nebūtu pārāk liels administratīvais sloks uzņēmumiem, proti pieprasot, ka tas parādās uz katra rēķina, uz katras pavadzīmes. Es domāju, ka ir ļoti nozīmīgi paturēt uh, spēkā šo te alternatīvo patērēju strūdu izšķirš, strīdu izšķiršanu tādā veidā, ka tas um, aptur tiesvedību, jeb novērš tiesvedību. Tālāk, kas attiec uz Tūnskundas ziņojumu, pateicos arī viņai par lieliski paveikto darbu, vēlos viņai teikt, ka tad, kad ODR platforma tā kā ODR eh, platforma drīzāk ir tāda kā novirzīšanas platforma un nevis platforma, kas atrisina pašus strīdus, es domāju, ka nav īpaši sarežģīti nodrošināt to, ka uh, tiešsaistē ir iespēja to paveikt arī tad, kad runa ir par strīdu, kas uh, nav strīds, kas tiek izšķirts, izšķirts ties, tiešsaistē. Proti, uh, manuprāt, varētu būt iespēja vērsties pie šīs e, platformas arī tādā gadījumā, ja runa ir par šķī, 3D izšķiršanu citādā veidā, nevis tieši saistē, jo runa ir gal galā par e, novirzīšanu informācijas e, sniegšanu. Tālāk es piekrītu tam, ka tas viss būtu jāintegrē tajās mājaslapās un platformās un vietnēs, kuras patērētājiem jau ir zināmas, bet vajadzētu uzmanīties, lai uh, šīs eh, lapas nebūtu pārāk pārsātinātas, jo ja mēs runājam par eh, portālu, piemēram, Tava Eiropa, tad patērētājs šeit gluži vienkārši pazūd informācijas gūzmā un neatrod nepieciešamo informāciju. Jo pat ja ODR neizmantos varbūt gados eh, vecs cilvēks, tomēr um, mums ir jādomā par visiem iedzīvotāju slāņiem, un es domāju, ka Tūns Kūns man piekritīs. Mums ir jācenšas sniegt skaidru, visaptverošu, nepārprotamu informāciju, tā lai patērētāji varētu vadīt pavisam skaidrā veidā. Tie būtu komentāri no manas puses. Un noslēgumā vēlos teikt, ka es neesmu pārliecināts par uh, um, uh, um, Tunskundas piedāvājumu uh, uh, konsultantu. Es domāju, ka te nav runa tikai un vienīgi par konsultācijām strīdišķiešanas gadījumā. Mums vajadzētu saprast, ka lielā skaitā gadījumu uh, tas var būt konflikta risinājums, un es nezinu, varbūt uh, tas ir gluži vienkārši valodniecisks jautājums, varbūt citās valodās ir iespējams to tūkot ar konsultantu, bet konsultants vismaz franciski uh, nozīmē mazāku svaru, mazāku uh, nozīmi, bet vienkāršotājs jeb Facilitator ir kas vairāk nekā gluži vienkārši padomu devējs un konsultants. Nu, tāda būtu mana komentāra, un es ceru, ka mēs tikpat auglīgi turpināsim šīs diskusijas arī turpmāk. Paldies! Lielas paldies, Rūs kundze! Vielen dank, ich möchte mich... Lielas paldies! Es gribētu pateikties abiem referentiem Un tagad jau daudz, kas ļoti visaptveroši tika komentēts, tāpēc es negribētu atkārtoties, kas attiecās uz ODR. Arī es uzskatu, ka termiņus abām sistēmām, ADR un ODR, būtu jā, jāpadara vienādus. Uzskatu, ka šis priekšlikums ir ļoti labs, bet uh, pavalstīs mu, jau notiek eksperimenti šajos jautājumos, tiek ierosināts arī 90 dienas, jo uzskata, ka 90 dienas varētu būt piemērots termiņš. Es arī, du, man ir diža drusceņi bāžas par, šo, par to, ka mēs pievēršamies šeit tev Eiropai portālam. Es, es nezinu, vai šādā veidā varēs informāciju atrast labāk. Man ir bāžas, ka daži cilvēki varbūt šeit nespēs atrast nepieciešamo informāciju. Tie, kuriem informē, internets nav tik tuva lieta, varbūt nespēs tikt pie šīs informācijas. Bet es atbalstu arī Tūnas eh, kundzes ziņojumu. Attiecībā uz ADR man būtu daži komentāri. No vienas puses uzskatu, ka ir ļoti svarīgi balstīties un aprobežoties ar brīvprātīgo instrumentu informāciju. Mums ir jau arī. Ja, eh, šīs šķīrēties procedūras, kuras šeit nevajadzētu iekļaut. Bet uzskatu, ka jāpārskata jautājums arī par informācijas sniegšanas pienākumu. Vajadzētu katrā ziņā aprobežoties tikai ar to, kas tiešām ir loģiski, kas ir nepieciešams, kas tiešām tiek lasīts. Uh, un šorīt eh, pie brokastīm, kas mums bija, jau izskanēja vairāk ļoti interesanti priekšlikumi. Es vienmēr esmu uzskatījis, ka pārlieku liels informācijas daudzums mm, nogalina lasītāji. Mums vajadzētu tiešām koncentrēties uz būtiskāko. Nu, tas būtu tā lielos vērcienos viss, kas attiecās uz neatkarību, tas jau arī tika komentēts, tāpēc paldies jums. Okay, I'm pleased everybody's adding value as we go along. Paldies! Redzu, ka mūsu komentāri ir ļoti vietīgi. Vispirms izteikšos par ADR sakarunātāju. Es gribu pateikties Greg kungam par paveikto darbu un arī atbalstītājiem daudzus no grozījumiem es varu atbalstīt. Kas attiecās uz uh, piekļuvi uh, un par to, ka mums jāpiesaista patērētāju informācija, interesi par to, ka mums jānodrošina kvalitāte, tas ir ļoti svarīgi, bet mums jāievēro arī tās valstu programmas, kuras jau nodrošina patērētāju aizsardzību. Šeit es īpaši domāju par Francijas sistēmu, kur Rošfor kungs mums prezentē. Es eh, neredzu nekādu iemeslu, kāpēc mums šo labo sistēmu būtu jāmaina. Protams, es arī atbalstu to, ka piekļuve alternatīvai patērētāju strīdu izšķiršanai būtu jāatvieglo, bet eh, nevajadzētu tam eh, ar to kaitēt pastāvošajām sistēmām. Tam nevajadzētu būt arī tādam kā aizstājējiem. Mums vajadzētu jau izmantot tos instrumentus, kurus jau, kur jau pašlaik pastāv. Es priecājos, ka uh, Referents ir devis arī iespēju eh, alternatīvā veidā risināt šos strīdus. Es atbalstu to, ka mums vajadzētu procedūras eh, noteikumus, ka mēs, ka ADR iestādes var arī nora, izteikt noraidījumu. Tālāk šeit ir arī finanšu pakalpojumi, manuprāt, tie varētu būt arī ilgāk nekā 90 dienas. Es arī iesniegšu grozījumus par šo priekšlikumu, un man būtu svarīgi, ka alternatīvā patērētāju strīdu izšķiršanai vajadzētu būt bezmaksas sistēmai. Tai būtu jābūt arī tādai atraktīvai sistēmai. Un nepieļaujams sūdzības varē, vajadzētu būt iespējama arī noraidīt. Es domāju, ka Eiropas Savienībai taupības laikos nevajadzētu uzlikt pārliek lielu slogu dalībvalstīm un finansēt šādas programmas. Katrā ziņā nevajadzētu par to valstīt, maksāt valstīm. Kas attiecās uz kompetento iestādi, tad to vajadzētu šeit arī iesaistīt un vajadzētu tās koncentrēt uz konkrētiem sektoriem, piemēram, finanšu sektoru, kas attiecās uz uh, elastību un par to, kas tiek uzskatīts par bezpartīsku. Tas ir ļoti svarīgs jautājums šajā ziņojumā. Es uh, aicinu Grega kungu un ēnu referentu izstrādāt šeit alternatīvu priekšlikumu. Tā, tā būtu būt jābūt jomai, kas labi darbojas. Tagad Priekšsēdētāji kungs, es gribētu pievērsties ODR, pateicos Tūnas kundzei par ieguldīto darbu šajā jautājumā. Es atceros, ka jūs izteicāties par to, ka pastāv zināmi trūkumi saistībā starp Eiropas Savienību un patērētājiem. Es domāju, ka jūs šeit varbūt pārspīlējat, ja ir saņemts 400 atbildes uh, Facebook laikā, un arī komisija ir saņēmusi 280 atbildes, tad tas, protams, ir ievēram. Daudzi grozījumi ir ļoti noderīgi un tiešām uzlabo komisijas priekšlikumu. Bet mums vajadzētu arī padomāt par eh, nevajadzīgu atkārtošanos. Pa šāda informācija var arī maldināt patērētāju. Viens šāds piemērs būtu tāds, ka, ka ka sūdzības ir jāizsaka visās Eiropas Savienības valodās. Nevar sagaidīt, ka šāda iestāde darbojas uh, sūdzības iesn iesniedzēja valodā. Tas būtu ļoti liels uh, sloks. Risinājums varētu būt tāds kā tas ir norādīts arī izpētes dokumentā, kur mēs saņēmām, tātad pamatrisnēms varētu būt tāds, ka, ka valoda tiek izmantota līguma valoda. Ja patērētājs kādā konkrētā valodā ir spējīgs noslēgt līgumu, tad var sagaidīt, ka viņš ir spējīgs arī uh, procedūru veikt šajā valodā. To varētu ņemt kā pamatu. Vajadzētu pievērst patērētāju uzmanību ADR iestādēm, kuras viņš var izmantot un kur, jebkurām, kuras viņam ir jāizmanto. Es gribētu vēl uzsvērt, ka 21. grozījumu es nevaru atbalstīt. Tur ir eh, teikts, ka šai procedūrai jābūt bezmaksas. Uh, Protams, šī procedūra nav bezmaksas, kādam par to tik un tā būs jāmaksā, un droši vien tie būs nodokļu maksātāji. Es domāju, ja mēs šeit sakām, ka kaut kas ir par velti, tad, tad mēs izdarām kļūdu. Ja tas ir par velti uzņēmumiem, ja patērētājiem, tas nozīmē, ka par to maksā eh, nodokļu maksātāji. Tālāk 29 un 30 un 33, manuprāt, nav pieļaujami. Šeit runa ir par subjektīviem atzinumiem. Priekšsēdētāja kungs, es gribu pateikties par uzmanību un es priecājos par sadarbību ar abiem referentiem. Paldies. Uh, on, on Paldies par um, jūsu skaidro izklāstu par uh, šiem grozījumiem. Es uh, domāju, ka mūsu referenti un nēnu referenti cieši sadarbojas. Uh, Edskundze, es vēlos vien pārliecināties, vai ir vēl kāds deputāts, kas vēlētos izteikties. Ak jā, vēl Dionkungs. Es atvainojos, arī Dionkungs vēlas izteikties. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs. Es aprobežošos ar komentāriem par alternatīvo patērētāju strīdu izšķiršanu un Greka kunga ziņojumu. Jo par otru uh, ziņojumu mums vēl nav izteikts, uh, izteikta pozīcija. Kas attiecās uz Greka kunga paveikto un par to, ko Gre Gebhards kundze mums pastāstīja, var teikt sekojošo. Esmu ēnu referents, un man ir svarīgi, ka mēs tagad uh, nepazaudējam to pašu svarīgāko. Uh, tas jau arī vairāk kārt tika teikts, ka ir ļoti labi vienoties par jautājumiem Eiropas līmenī, bet ir svarīgi, ka šīs sistēmas labi darbojās. Mēs nedrīkstam radīt nekādus šķēršļus. Piemēram, Nīderlandē ir eh, pašregulācijas sistēma, eh, un šī sistēma darbojas ļoti labi. Un mēs vēlētos, lai šī sistēma tiktu saglabāta un turpinātu tikpat labi darboties. Un līdz ar Eiropas mm, jauniem noteikumiem to varētu ietekmēt negatīvi. Tā ir viena lieta. Otra, otra lieta ir tāda, ka es varu piekrist tam, kas ir teikts par finansēm. Pašreizējos grūtījos laikos ir grūti uh, uzlikt daudzas jaunas prasības dalību valstīm. Vienmēr tiek eh, aicināts dalībvalsts, ka tām jādara vien vairāk un vairāk, bet tas savukārt nozīmē to, ka dalībvalstīm tas mm, būs saistīts ar jaunām izmaksām. Un tad ir jāizvēlās, ko var paveikt un ko nē. Mēs taču nevaram uzlikt valstīm, uzlikt pienākumu eh, to visu finansēt. Turklāt pastāv arī jau sistēmas, kuras jau ir samaksātas dalību valstīs un eh, kuras līdz šim nav nekādas problēmas radījušas. Tad vēl pastāv jautājums par neatkarību. Šeit es varu atbalstīt to, ko Pops kungs teica. Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Pašlaik uzņēmumi veids lielākos maksājumus. Tāds vienkārši ir, bet praksē var paredzēt sa šeit saikni ar uzņēmumiem, bet patiesībā patērētāju organizācijas ir tās, kuras īsteno patērētāju intereses, un mēs varam šeit viegli uh, radīt nelīdzsvaru. Protams, es arī uzskatu, ka šeit runa ir par patērētāju sūdzībām, nevis par uzņēmumu sūdzībām. Un runājot par 90 dienu termiņu, var teikt, ka, ja runa ir par sarežģītām lietām, tad mums šis termiņš ir nepieciešams. Kas attiecās uz eh, pienākumu informēt, tad domāju, ka mēs pārāk vienkāršiem pār šim jautājumam. Tomēr taču pastāv atšķirības vai līgums vai līgumā ir paredzēts, ko var darīt patērētājs, ja vispirms ir uh, jāmeklē internetu mājaslapu un tur jāatrod vajadzīgā informācija. Es domāju, ka, tam ir ļoti, ka tā ir ļoti liela atšķirība. Tālāk runa bija arī par piekļuvu tiesām. Tātad būtu jāatvieglo piekļuva patērētājiem Bet es domāju, ka tas nav īsti godīgi, jo eh, runa ir par abu pušu tiesībām. Abām pusēm ir jābūt spējīgām vērsties tiesā. Droši vien lielāko daļu gadījumos eh, uzņēmējs nevēlēsies šādi rīkoties un iesaistīties tiesā, bet es domāju, ka tas tomēr, šis jautājums tomēr ļoti svarīgs un lielos vilcienos var atbalstīt eh, ziņotāju teikto. Atvainojiet, ka es jūs neredzēju, Hetkundze. Vai jūs varētu izteikties īsi, jo es vēlētos dot vārdu arī komisijas pārstāvjiem? Tack så mycket och jag vill också tacka rapportören till ett mycket bra. Liels paldies! Vēlos pateikties arī referentam par lielisko ziņojumu. Šeit tieši runāja par Greka kunga ziņojumu. Kolēģis ļoti gudri iesaka ka jāpastāv iespējām piedāvāt šo iespēju tikai patērētēm, nevis uzņēmumiem, jo uzņēmumiem ir pieejamas vēl citas iespējas un nevajadzētu radīt vēl vienu iespēju šajā direktīvā. Turklāt tās institūcijas saskaņā ar 17. pantu otro punktu ir jābūt reģistrētām dalību valstīs, un mums vēl vajadzētu padiskutēt par to, kā uzņēmumi var iesniegt informāciju šīm institūcijām. Patērētājiem ir nepieciešama informācija pirms tiek noslēgts kāds līgums, taču mēs nedrīkstam radīt pārāk lielu birokrātisko slogu MVU. Vēl vēlos uzdevumu, uzdot jautājumu komisijai par to, kā ir jānodrošina informācija īpaši runājot par MVU, kādā veidā tas jānodrošina. Paldies! Paldies! Paldies, tagad došu vārdu Kristīnai Ruso. Jūs varbūt vēlaties izteikt dažus komentārus. Jūs rīcībā 2-3 minūtes, un tad pavisam īs komentārs no Gebhards kundzes un Tūns kundzes. Un tad arī noslēgsim šīs pirmās diskusijas. Hanslings kundze. Es jūs neredzēju sarakstā. Jūsu vārds nebija manā sarakstā. Hanslings kundze vispirms lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji! Es vēršos pie sekretariāta, taču tas nekas. Vēlos izteikties ļoti īsi. Vēlos pateikties referentiem, arī ēnu referentiem par lielisko darbu varu piekrist tam, ka ARD un ODR jābūt strīdus izšķiršanas mehānismiem. Es uzklausīju šodien teikto, un tām es atkal nevaru piekrist. Mani satrauc jautājums, par kur runāja arī Gebhards kundze, Greka kunga vārdā, proti uzņēmēji. Uh, vai viņi nevarētu izmantot arī ODR sistēmu. To mums vēl vajadzētu pārdomāt. Turklāt uh, vēlos saņemt informāciju par to, ko teica Tūnas kundze un arī sociāldemokrāta pārstāvs. Šis tulkošanas jautājums, šī automātiskā tulkošana un īpašā, īpašais tehniskais risinājums. Mums, piemēram, bija piemēram, piemērs no poļu un angļu valodas, kur runātājs tika iztulkots kā skaļrunis. Tad, tad mums ir nepieciešama garantija, ka šī automātiskā tulkošana, mehanizētā tulkošana strādā labi, kādā veidā tā vispār var tikt nodrošināts. Šī informācija ir nepieciešama. Par to runāja arī Foksa kungs. Iespējams, ka. Uh, šo strīdu vajadzētu vest līgumslēdzēju pušu valodā, jo es tiešām ne, neusticos šādai mehāniskai tulkošanai. Ja patērētā to vēlas, tad, protams, jādod viņiem iespēju risināt strīdus nacionālā līmenī, kā to teica Tūnas kundze. Un beigās vēlos teikt to, ka būtu labi, ja patērētājiem būtu pieejama informācija, jo lielākā daļa uh, Patērētāji nemaz nezina par savām tiesībām un par to, kur var saņemt informāciju, un šī informācija ir svarīga. Tātad vai nu viss tiek uh, ievietots vienā portālā, tā vai Eiropa, tas arī nav labi, jo tad neko nevarēs atrast. Varbūt, ka var izstrādāt kopīgu ODR un ADR portālu. Lielas paldies priekšādājiem, tas arī bija viss no manas puses. Lielas paldies. Eh, es atvainojos, ka es nepamanīju, ka jūs vēlēties izteikties tagad vārds eh, Ruso kundzē. Lielas paldies priekšsēdētāji. Es eh, centīšos izteikties pēc iespējas īsāk, jo mums vairs nav daudz laika. Vispirms es vēlētos pateikties jums un jūsu komitējai par paveikto darbu, jo īpaši vēlos pateikties Tūnas kundzei un Greha kungam. Un es vēlētos. Um, lūgt jūs nodot viņam vislabākos uh, vēlējums un ceru uz ātru atvesaļošanos. Mēs um, piekrītam izvēlētai pieejai, jo īpaši, kas attiec uz trim punktiem, tāpat arī uz šo te sektoriālo geogrāfisko aptvērumu, informācijas prasībām un tālāk un tā joprojām. Kas attiec uz uh, uh informācijas prasībām, uh, ko pieminēja vairāki. Uh, ēnu referente eh, Rošvarkungs, eh, Rūskundze eh, un citi. Arī mums būtu labpaticies paturēt šo informāciju uz pavadzīmēm un rēķiniem. Varbūt komisijas priekšlikumā mums būtu bijis jāizsakās skaidrāk, sakot, ka šī uh, informācijai būtu jābūt tikai un vienīgi par eh, to, ka ADR vispār pastāv, nevis par to, kā tas darbojas. Varbūt, ka mēs varētu vēl piestrādāt pie šī punkta. Bet mēs katrā ziņā pateicamies Greka kungām par viņu nostāju šajā jautājumā, jo šis ir viens no punktiem, pie kur mūsu domas nesaskan ar padomu. Tālāk, kas attiec ODR, tad eh, arī te mēs vēlētos gan um, nacionālos, gan pārobežu uh, strīdus risināt, un es domāju, ka tas ir ļoti loģiski, uh, ka šī platforma tiek paplašināta gan uz nacionālajiem, gan uz pārobežu gadījumiem. Es domāju, ka tas pat labāk atbilstu um, Eiropas digitālās darba kārtības mērķiem. Es zinu, ka jūs par to runāsiet. Uh, pēcpusdienā. Mēs katrā ziņā vēlētos um, iet šajā virzienā. Bet es esmu uh, pret Rošforkunga teikto, proti, ka platforma varētu paplašināt uz strīdu atrisināšanu arī attiecībā uz tiem strīdiem, kas nav tieši saistē, jo tas radītu patiesu slogu uzņēmumiem un jo īpaši maziem uzņēmumiem, jo tas nozīmētu, ka uh, attiecībā uz visiem <clears throat> darījumiem ir jāsniedz informācija, <clears throat> jāsniedz viss šī informācija mājaslapā. Tāpēc es ļoti piesardzīgi izturētos šajā jautājumā. Tālāk, kas attiecas uz. Uh, um, to, ka mums ir jānodrošina ADR um, vienības kā tādas. Tālāk, kas uzdu, attiec uz jautājumu, par kuru runāja Tūnskons, mēs atbalstam jūsu vēlmi vienkāršot sistēmu un padarīt to pēc iespējas vieglāk lietojumu patērētājiem un uh, panākt to, lai tā darbotos pēc iespējas efektīvāk. Kas uh, attiecas uz saikni ar tava Eiropu, ko pieminēja arī citi runātāji. Mēs uzskatām, ka mums būtu jāizmanto šī informācija, šis informācijas portāls pēc iespējas labāk, bet mums vajadzētu izvairīties no um, papildu soļu radīšanas um, patērētājiem, jo um, šai te platformai vajadzētu būt uh, tieši pieejamai patērētājiem. Un, protams, ka mēs varam um, diskutēt vēl par to, kā mēs varētu nodrošināt labāko informāciju un labāko konsekvenci um, sas saska, sasaiti ar visām šīm platformām. Kas attiecas uz termiņiem, mēs eh, ņemsim vērā jūsu vēlms, mums būtu lapaticies īsāks termiņš attiecībā uz ODR, bet mēs, protams, varam strādāt arī eh, balstoties uz termiņu 90 dienas abos gadījumos. Un eh, vēl es vēlētos atbildēt kolēģiem, kas runāja par fleksibilitāti. Mēs vēlamies balstīties uz to, kas jau ir spēkā dalībvalstīs, aizpildīt uh, plaisip trūkums, balstīties jau uz esošiem mehānismiem, lai tiktu ievērot minimālie kvalitātes kritēriju, un mēs vēlētos arī uh, Um, aplūkot jau esošos procedurālos noteikums, lai tie neapdraudētu uh, direktīvas mēķus. Uh, Fokskungs, es ņemšu vērā arī jūsu ierosinājumu par valodu, kas varētu būt līguma valoda. Un līdz ar to vēlos pievērsties arī jautājumam par um, tūkošanas sistēmu. Um, es zinu, ka bija šī tūkošanas uh, mašīnu, kas varbūt nedarbojās tik labi, kā mēs vēlētos. Komisija strādā pie jaunas tulkošanas mašīnas um, izstrādāšanas, kas um, šīs mašīnas um, darbosies. Um, pateicoties arī uh, darbiniekiem, jeb cilvēkiem, kas ar tām strādās, Un tā kā manā rīcībā nav daudz laika, tad līdz ar to es arī aprobežošos savos komentāros ar šiem punktiem un noteikti atbildēšu divpusējās eh, sarunās uz citiem jautājumiem, ja tāda būs. Liels paldies! Eh, paldies, eh, saka priekšsēdētājs arī tūkiem. Diemžēl, cienījami referenti, mūsu rīcībā nav laika noslēguma komentāriem. Varbūt es varētu gluži vienkārši iepazīstināt ar turpmāko darba grafiku. Grozījums var iesniegt līdz 31. māja 2012. 21. Eh, jūnijā izskatīsim, pieņemsim grozījums, eh, balsosim vēlāk un līdz ar to pateicos visiem par lielisku paveikto darbu. Eh, tas ir pavisam skaidrs, paraugoties uz to, cik detalizēti mēs izskatījām šo jautājumu un pateicos arī komisijas pārstāvjiem. Līdz ar to esam noslēguši mūsu darbu šorīt. Atgādināšu, ka. Pūsten trijos pēcpusdienā pie mums būs komisāra Nelī Krūs, lai runātu par pro, digitālo programmu. Un Vēlos atgādināt, ka pulksten četros mēs balsosim par Gebkārdas kundzes ziņojumu piekļuvu banku pamatu pakalpojumiem. Lūdzu pārliecināties, ka esat ieplānojuši ierasties uz pulksten četriem. Labu aptīt visiem!